Merci. Wir beginnen? Mēs varam sākt. Es nezinu, kādā kārtībā mēs sāksim. Mums ir uzaicināti interesanti viesi. Profesora Helga Novotnī. Viņa ir uh, Eiropas pētniecības padomes priekšēdētājs, ceru, ka es nekļūdos, un Īvis Menī. Viņš ir uh, pētniecības padomes priekšēdētājs, un Džeks Metju, viņš ir arī vēl sniegs papildus iz, izklāstu no izpildu aģentūras. Es ceru, ka es visus uh, titulus pareizi nosaucu, es izsniegšu veicu visus, es nezinu, kādā kārtībā jūs vēlaties runāt. Uh, profesors Kunze runās pirmā, viņa ir arī jaunievēlētā priekšsēdētāja Un tādēļ mēs ļoti priecājamies par to, ka pro, eh, profesori Novotnī ir klāt un arī abi pārējie kungi, un mums sniegs iespēja saņemt informāciju par to, ko, kas notiek Eiropas pētniecības padomē. Dāmas un kungi, vai tagad vārds jums, jums Novotnī kundze, lūdzu. Priekšēdētā kungs. Cienījamie itri komitejas eh, locekļi, dāmas un kungi. Man ir patiesas prieks būt uh, šeit. Pagājušo reizi man bija tas gods uzrunāt ITRA uh, komiteju, un tas bija pirms mūsu padomu uzsāka savu darbu. Tātad mēs esam krietni soļus spēruši uz priekšu kopš tā laika, un man ir liels prieks, ka esat uzaicinājuši man sniegt šo prezentāciju. Has, uh, the... Man ir uh, tātad tas gods pastāstīt par to, kas ir noticis kopš tā laika, kad padomu tika izveidota Un tāpat es gribētu ar jums veikt viedokļu apmaiņu par to, kas vēl būtu jādara, lai konsolidētu, spēcinātu Eiropas pētniecības padomu un lai tā tik tiešām kļūtu par tādu pasaules līmeņa a, finansējuma aģentūru. Līdz šim EPP ir bijis ļoti veiksmīga a, aģentūra. Un mēs esam guvuši ļoti lielu atbalstu tieši pētniecības uh, Eh, organizāciju un darbinieku vidū, EMA, piemēram, un arī citu vidū. Pētniecības padomas paradigma, kā mēs to saucam, ir tāda, ka tad, kad ir konkurence eh, Eiropas eh, līmenī, mēs atbalstam labākos pētniekus Eiropas līmenī. Līdz eh, šim tas, eh, šis atbalsts notika nacionālā līmenī, bet tagad, kā es teicu, ir eh, šī līmeņa nomaiņa. Tā tad ir darbības uzsākšanas atbalsts, tāda veida forma, kas ir paredzēta tieši jauniem pētniekiem, un tā ir viena uh, ļoti svarīga joma, jo mēs bieži vien zaudējam jaunus pētniekus, kas ļoti bieži aizbrauc strādāt uz ASV un vairāk neatgriežas, jo uh, viņi gluži uh, pamatot uzskata, ka ASV viņiem ir iespējā neatkarīgāk darboties nekā Eiropā. Mēs gribam paturēt labākos, mēs gribam, lai labākie atgriežas Eiropā, un mēs gribam, lai Eiropa būtu pievilcīga vieta pētniekiem, kur dzīvot un strādāt. Mēs strādājam pie jaunām tehnoloģijām un ceram, ka mēs nodrošināsim arī lielu inovāciju apjomu. Pētniecības padome ir bijusi veiksmīga tādā ziņā, ka mēs redzam, ka mūsu darbībai jau ir bijusi ietekme, nosakot jaunus standartus izvērtēšanai. Gribētu dot jums vienu piemēru, piemēram, zinātnes jomā. Polijas izvērtēšanas sistēmas pārstruktūrēšana, un tas ir uh, tāds kā modelis mums tagad. Un vairākas uh, valstis ir uh, pozitīvi novērtējuši šo izvērtēšanas sistēmu, ir noteikušas jaunus standartus, un mēs ceram, ka visā Eiropā šī tendence izplatīsies. Jāsaka arī, ka pirmo reizi ir notikusi tāda reāla konkurence starp universitātēm Eiropā. Rektori, kad tie satieks, veids, uh, ap, veids, veids viedokļu apmaiņu savā starpā, un viņi runā par to, cik daudz uh, stipendijas no Eiropas pētniecības padomas viņi ir saņēmuši, un es domāju, ka tā ir ļoti veiksmīga tāda veselīga konkurences forma universitāšu starpā. Mēs šobrīd jau esam uh, pies, uh, iesni, izdevuši vairāk kā tūkstot stipendijas, tā tad arvien vairāk jaunu pētnieku ir Eiropā, kuri ar pētniecības padomus atbalstu veido tādu patiesi unikālu a, zinātnes un pētniecības a, tīklu. Ir jau arī vairākas publikācijas a, veiktas, dažādas zinātniskas publikācijas. Tāpat darbība ir bijusi veiksmīga tādā ziņā, ka vairākas valstis pašas no saviem līdzekļiem finansē jaunus pētniekus, kurus mums nav iespēja finansēt, bet kuri ir tomēr šajā atlases procesā nonākuši līdz intervijām, bet tāpēc, ka līdzekļi nepietiek visiem, tad šie cilvēki nav saņēmuši finansējumu. Tagad es pavisam īsi gribētu pastāstīt par šīm stipendijām. Mums ir speciāla stratēģija šajā jomā 2020. gadam. Recall that frontier research is research. Tātad šī pētniecība ir uh, notiek divās uh, jomās. History of science tells us that. Bieži vien pētniecības darbs dod negaidīts rezultāts, kurus nav iespējams ieplānot un kuri izriet no šādas eh, pārobežu sadarbības, ko mēs tieši veicinām. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt ļoti praša, plaša mēroga, plaša spektra pētietni, pētniecības darbu, bet tāpat laikā ir jādod prioritātes izcilībai un jāatbalsta tā. Šajā konkrētā pētniecības jomā es nedomāju, ka varu izvirzīt konkrētus, pārāk konkrētus mērķus, bet gribu jums sniegt pārliecību, ka tie zinātnieki, ar ko mēs strādājam, ļoti labi apzinas, kā sabiedrība uz šo procesu raugās un atbilstoši cenšas savu darbu integrēt. Tātad visam īsts skatījums nākotnē. Mēs gribam turpināt, investēt izcilos cilvēkos, darbiniekos, jo tie ir tieši individi, kuriem ir labākās idejas un kurus mēs finansējam, un kurus mēs stiprinam un atbalstam un virzam uz priekšu. Pavisam nesen mēs nomainījām vecuma slieksni doktorāta grādu iegūšanai Mēs esam noteikuši jaunu 12 gadu slieksni. Un tagad mēs eh, pieņemam tā tad eh, sniedzam stipendijas cilvēkiem, kas ir ieguvuši doktoru grādu pirms 2 līdz 12 gadiem. Mēs tā tad eh, domājam, ko darīt tālāk nākotnē. Domājam, ka varbūt vajadzētu domāt par radošas vides veidošanu. Tas varētu notikt dažādās institūcijās Eiropā, kas nodrošina tādus apstākļus, kur varētu attīstīties un veidoties šī zinātniskā radošā darbība. Tāpat arī mēs cenšamies stiprināt Eiropas pozīciju globālā zinātnes jomā. Runājot par zinātni, Tātad tik daudz par zinātni, un tagad es pastāstīšu par administratīvo pusi. Šeit eh, jārunā pavisam godīgi un atklāti. Un jāsaka, ka šeit darbs nav bijis varbūt tik gluds, kā jūs droši vien būsat eh, cerējuši. Jāsaka, šī administratīvā darbā bija tāds eh, zīdaiņa laiks, tagad esam pārgājuši pie zobiņu, tā teikt, augšanas laika, grūtības zināmas, mums ir problēmas, Mums ir izpild, izveidot izpilda aģentūra. Un uh, arī komisijā ir izveidota ieviešanas struktūra, kas ir saistīta ar mūsu izpilda aģentūru, bet viss šis darbs un šī saikne tā diezgan sāpīga. Un ies, iemesls varbūt ir tāds, ka izpilda aģentūra uh, darbojas pēc tādiem diezgan standarta uh, pieņēmumiem, bet pētniecībā, tātad ne, šis darbs ir ļoti individuāls un atšķirīgs. Izpildu aģentūra ir kļuvusi autonoma 2009. gada jūlijā, nedaudz vēlāk nekā tas bija paredzēts. Te mums bija jāsaskaras ar uh, to, ka parādījās, izpaudās divas kultūras, tā varētu teikt, zinātnes kultūra, kas ir balstīta uz uzticību, un no otras puses šī administīvā kultūra, kas ir balstīta uz kontrolas principiem. Un uh, kaut gan uh, atbildīgums un uh, kontrola ir nepieciešama, tomēr jāsaka, ka ir tāds kā kultūras konflikts bijis starp šīm divām lielajām jomām. Tieši tāpēc ir nepieciešama šo jomu konsolidācija, tas ir atzīts. Un mēs arī vēl runāsim par vidustermiņu pārskatu komitejas darbu un ko tā ir konstatējusi. Bet viens no iemesliem ir tāds, ka pārvaldības struktūra Eiropas pētniecības padomē ir tāda kā izplūtus, izplūdus, un tas nozīmē, ka no vienas puses eh, pastāv šī zinātniskā padome, kas nosaka zinātnisko stratēģiju, un šai ziņā mēs esam pilnīgi autonomi. Neviens nekad nav centies mūs ietekmēt. Bet pieņēmums ir tāds, ka var skaidri nodalīt zinātnisko stratēģiju no administratīvās puses. Un tas eh, praksē, jāsaka, nedarbojas. Administrācija un zinātniskā stratēģija ir daudz ciešāk saistīts, un šīm divām pusēm ir daudz ciešāk jābūt saistītām nekā tas bija paredzēts tad, kad tika veidota šī pētniecības padoma. Tāpat arī pētniecības padoma, kaut gan tā ir dots uzdevums izstrādāt pētniecības stratēģiju, tai tomēr nav savs juridiskais status un dažkārt tas izvēršas par tādu problemātisku jautājumu. Un saiknes ar izpildabe aģentūru, un šeit es gribu pateikties Metei kungam un viņa darbiniekiem. Jāsaka, šī sadarbība, kā es teicu, ir bijusi tāda harmoniska. Uh, bet tieši tāpēc, ka tajā ir iesaistīts konkrēts personas struktūra, joprojām ir tāda ļoti um, delikāta un viegli ievainojama. Un viss ir atkarīgs no personībām, no cilvēkiem, kas tātad ir atbilstošos atbildīgos amatos. Un arī sadarbība ar uh, atbildīgo ģenerālu direktorātu vēl nav konsolidēta. Runājot par vidustermiņu pārskatu un ieteikumiem, mēs cenšamies tātad integrēt šīs divas zinātnisko un administratīvo kultūru. Šobrīd mēs a, veicam rekrutēšanas darbu, meklējam direktoru, kurš būs tieši atbildīgs par izpildu aģentūru. Tam jābūt zinātniekam, kuram arī ļoti spēcīga administratīvā pieredze, un šobrīd mēs meklējam šādu, šādu personu. Tāpat esam centušies noskaidrot, un pie šī jautājuma mēs vēl strādājam, tātad par to, kāda būs izpildu aģentūras uh, uh, galvenā funkcija. Mēs esam ieviesuši, iestrādājuši vidustermiņa pārskatu komitejas ieteikumus par uh, paneļa dalībnieku izvirzīšanu un nozīmēšanu, jo tas ir bijis viens no tādiem grūtākiem darba aspektiem, un arī šeit tagad jāsaka, mēs esam pozitīvus soļus spēruši uz priekšu. Nākošie soļi, atbilstoši komitejas rekomendācijām, ir sekojoši. Kā definēt vai pārdefinēt šīs uh, attiecības starp uh, pētniecības padomu izpildu aģentūru un attiecīgo ģenerāldirektorātu ir nepieciešams a, pastāvīgās komitejas, ir nepieciešams a, pētniecības padoms valdei dot labāku tādu redzamību, jānodrošina, lai būtu piekļuve datiem, un tā tad šie visi ir ārkārtīgi būtiski elementi, lai mēs varētu a, veikt savu darbu un pildīt savu mandātu. Mēs gribam pāriet no šīs kultu, kontrolas kultūras uz uh, uzticības kultūru. Mēs, protams, respektējam atbildīguma un uzskaitas principus, bet uh, mēs ceram, ka uh, nākošajā uh, finanšu programmā būs paredzēta īpaša loma tieši šai pārobežu pētniecībai, jo šobrīd mēs darbojamies atbilstoši uh, grantu schēmai, kas ir balstīta uz uh, uh konkrētiem līgumiem un uh, nav tāda vispārēja ietvara vai mehānisma, kā lai nodrošinātu finansējumu pētniekiem un institūcijām. Otrā marta sanāksmē konkurētspējas uh, padome apstiprināja visas vidustermiņa pārskatu komitejas rekomendācijas, arī komisija to ir atzinusi, bet ir viens trūkums, viens neaizpildīts lauciņš. Un tas tika aplūkots tieši konkrēt spējas padomas sanāksmē, un tas ir. Tātad veikt vēl vienu pārskatu nākošā gada jūlijā, lai redzētu, vai tie pasākumi, ko es nu pat šeit ieskicēju, uh, vai tie tiešām notiek, vai tie ir pietiekami spēcīgi, enerģiski, lai mēs varētu nodrošināt šo uh, zinātniskās un administīvās puses integrāciju, kas ir tik ļoti nepieciešama. Tas atver durvis jaunam pārskatam, kas varētu notikt līdz 2011. gada jūlijam, lai redzētu, vai ieteikumi ir atbilstoši definēti un izstrādāti tā, lai pētniecības padome beidzot būtu tādā struktūrā, lai būtu tāda mehānisma, kāda tai nepieciešama. Raugoties tālāk par septīto ietvaru programmu, mēs ceram, ka Eiropas pētniecības padomu kļūst par pastāvīgu institūciju. Tās dzīves ilgums šobrīd ir ierobežots, jo tā ir uh, Tās darbība ir paredzēta līdz 2013. gadam, septītās programmas ietvaros. Mēs gribētu, lai tā kļūtu, kā es teicu, pati par uh, neatkarīgu institūciju, kurai būtu budžets, kura uh, pildītu savus uzdevumus. Un es domāju, ka Lisabonas uh, līguma panti, noteikti panti paredz zināmas koriģēšanas iespējas, ja uh, būs lēmts, ka tāds būs nepieciešams. Un tas arī viss no manas puses. Pateicos jums par uzmanību. Sirsnieks, paldies par šo detalizēto izklāstu. Mans priekšlikums būtu, ka mēs vispirms dotu, uh, apkopotu visas trīs uzstāšanās. Tagad uh, jums vārds. Mistē, netie. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, es eh, gribētu norādīt uz to, kāda ir mana iepriekšējā pieredze ši, kā šīs komitejas referentam. Vispirms man ir jāatzīst, ka tad, kad tika izveidota šī Eiropas pētniecības padoma, bija visai skeptiski noskaņots attiecībā uz šo institūciju, jo es biju pārliecināts, ka šīs institūcijas viens no vājajiem punktiem būs tieši novērtēšanas process. Šeit es domāju uh, projektu un priekšlikumu novērtēšana. Un mans, mana skepse um, balstījās uz iepriekšējo pieredzi ar citām komisijas uh, veidotajām un vadītajām programmām. kad šis novērtēšanas process nevienmēr ir tāds, kādu mēs to būtu gribējuši redzēt. Es gribētu teikt, ka tātad mani aicināja par šīs komitejas referenti, jo tad es biju Eiropas Universitāšu institūta priekšsēdētājs un man bija pieredze darbā ar Eiropas institūcijām. Šodien es vairs neesmu vadošais cilvēks, es esmu uh, brīvmākslinieks, un tādēļ es paudīšu pats savu viedokli un komitejas viedokli, un es necentīšos neko slēpt, baidoties kaitēt institūcijas prestižām. Es gribētu teikt, ka pēc analīzes un pētījumiem, kas balstīti uz uh, uh, dokumentu izpēti, uz uh, aptaujas rezultātiem, mēs uh, komitejā nonācām pie vairākiem visai nepārprotamiem secinājumiem. Pirmkārt, ECR, ERC ir veiksmes stāsts, un tas vizuļo kā briljants kronī, Eiropas Savienības galvā. Un es gribētu teikt, ka šie uzlabojumi varētu kalpot kā bāka citām programmām, kuras uh, izvērš gan Eiropas komisija, gan arī citas Eiropas institūcijas. Es gribētu teikt, ka šie panākumi ir nenoliedzami, bet es gribētu teikt tā, ka par spīti grūtībām. Un pateicoties tam, ka uh, daudz cilvēki ir pielikuši visas pūles, lai šie pozitīvie rezultāti tiktu sasniegti. Kā rezultātā tika izveidota uh, tiešām pozitīva programma. Tā ir programma, kas neuzliek par pienākumu zinātniekiem sadarboties mākslīgā veidā. Jo šī bija beidzot pirmā reize, kad šo iniciatīvu veidoja cilvēki, cilvēku grupas, un to pamatā bija tāds godprātīgs izvērtēšanas process. Otrs iemesls, panākuma iemesls ir, kā es teicu, tas, ka šī ieviešanas struktūra balstījās uz cilvēku mm, pilnīgu atdevi šim mērķim un tas, kā es teicu, ļāva pārvarēt grūtības. Trešais secinājums, ko izdarījām, bija tas, ka par spīti panākumiem bija arī daudz uh, neapierinātības un visai tādu, nu, muļķīgu iemeslu dēļ, piemēram, ja tika, ja tiek prasīts uh, pētniekam, tad, tad pierādīt viņa personību un aizpildīt veselu rindu sarežģītas anketas bez maksas, kāpēc cilvēkam tas būtu jādara? Šis cilvēks strādā bez maksas, tajā pat laikā jūs izvirzat viņam veselu rindu pienākumu un prasības, kas ir birokrātisks gan pēc stila, gan pēc būtības. Tas varētu šķist nenozīmīgi, bet tā tas nav. Jo e, pētniecības kvalitāte ir atkarīga no uh, pētnieku kvalitātes un no novērtētāju kvalitātes. Un šiem novērtētājiem ir jābūt gudrākiem uh, nekā priekšlikumu iesniedzējiem. Un, lai piesaistītu šos cilvēkus, vispirms viņi ir jāpārliecina, uh, ka viņi ir izvēlēti kā labākie no labākajiem. Un lasot komentārus par to, kā komisija ir veikusi iepriekšējos novērtējumus, tas bija tiešām, mm, tas, tas, tas bija nepieņēmami. Bez tam tika izdarīts secinājums par to, ka struktūra ir neadekvāta. Tātad no vienas puses ir ģenerālsekretariāts, un no otras puses ir izveidotās ieviešanas struktūras direktors un pētniecības ģenerāldirektors. Neiet runa, ka tie būtu slikti cilvēki vai ka šie cilvēki negribētu sadarboties. Bet jāsaka, šī sistēma darbojās tādēļ, ka cilvēki sadarbojās. Bet šī duālā sistēma mm, pietiekami labi nedarbojās struktūrāli iemeslu dēļ, un mums ierosināja šīs funkcijas apvienot. Bet ne, nav pietiekami vienā personā apvienot divu personu funkcijas, lai reforma būtu veiksmīga. Mēs izvēlējāmies pakāpenisku reformas ieviešanas ceļu, jo radikāls veids nozīmētu sākt no nulles, un mēs zinām, ka Eiropas Savienības institūcijās ir nepieciešām vispirms 2-3 gadi debates, um, apspriešanas, runāšanas, un tad tikai tiek pieņems lēmums. Tā kā mēs izvēlējāmies saprātīgu ceļu, bet šīs reformas uh, panākumi un veiksmi būs atkarīgi ne tikai no jaunajām struktūrām, bet no tā, ar kādu apņēmību un kādā gaisotnē šīs reformas tiek ieviestas. Visbeidzot, Mēs bijām pārliecināti, ka š, šis panākums ir, bet konstrukcija ir ļoti trausla. Ko noteica tas, ka bija pretruna starp līdzekli un mērķi. Mērķis ir e, stimulēt inovatīvu pētniecību, bet līdzekļi, administratīvie līdzekļi, bija ļoti stīvi, smagnēji un birokrātiski. Tā kā bija šīs pretrums, kurus mēs centāmies pārvarēt. Bez tam es gribētu izteikt tādu personisku viedokli, kā es teicu, es būšu atklāts un godīgs. Eiropas pētniecības padome nav izņēmums, ja runājam par uh, to, kā Eiropas institūcija vada pētniecību. Šī padome ir labākais risinājums situācijā, kas nav apmierinoša un pieņemama, ņemot vērā šī procesa birokratizācijas pakāpi. Un bez tām finanšu regulas ir balstītas uz neusticēšanos. Mēs visi tiekam a priori uzskatīti par noziedzniekiem, mūs ir jāpārbauda, eh, mūs ir mm, jāauditē, bet eh, šādu kultūra pētnieku aprindās mm, nepastāv. Man pārbauda 20 reizes katru gadu. Un, bet es nekad neesmu ticis izvērtēts kā, teiksim, zinātniska organizācija, kā zinātnieks. Tātad, kā es teicu, mēs vispirms izvēlējāmies pakāpenisku pārbaudu ceļu. Tālāk centāmies saglabāt eh, pētniecības padomes autonomiju, izcilību un neatkarību attiecībā uz priekšlikumu finansēšanu. Tiek paredzēts, ka atlases komiteja identificēs vispirms uh, plaši atzītu zinātnieku, bet viņam ir jābūt ar vadītāja spējām. Jo pirmkārt viņam būs jācīnās ar komisijas aparātu, un šī cīņa būs smaga. Tāpat mēs esam aicinājuši regulas padarīt lietotājiem draudzīgas, ir tīpaši attiecībā uz uh, Uh, šiem vērtētājiem, kas pirmkārt ir, ir brīvprātīgi strādā bez maksas, un otrkārt, kuriem ir svarīga nozīme šīs institūcijas kvalitātes nodrošināšanā. Tāpat mēs ierosinām veidot datu bāzi, kas būtu publiski pieejama, un nu, kas ļautu veidot tātad šos vērtētāju paneļus. Un, ja runājam par finansēšanas sistēmu, tad tā sistēma, ka komisija finansē pētniecības programmas uz līguma pamata, ir visabsurdākā sistēma, kādu vien var iedomāties zinātniskajā pētniecībā. Šis finansējums ir jāpiešķir kā uh, kopsumma, kā lielā summa, jo man šķiet, mums ir jāpadara šī visa gaisotne um, daudz um, piepildītāk ar uzticēšanos un, protams, rezultātu pārbaudi, bet ne jau izsakošanu, nepārtrauktu kontroli, uzraudzību. Jo es gribētu teikt, ka situācija paradoxāla. Eiropas Savienība akadēmiķi aprindās tiek uztvērt ļoti negatīvi, kaut arī Eiropas Savienība ir visdāsnākā uh, no līdzekļu piešķīrējām. Tātad par nākotni runājot. Vispirms jau cerēsim, ka šīs rekomendācijas tiks ieviestas. Pateicoties Patočnieku kungam. Otrakārt, es esmu priecīgs, ka novērtēšana notiks pēc diviem gadiem, jo mēs nedrīkstām ļaut šai institūcijai ieslīgt rutīnā. Šai institūcijai ir jābūt dinamiskai, stimulējošai un tad es domāju, viss būs kārtībā. Un Tātad izmēģināsim šo pakāpenisko stratēģiju, bet ja tā nedarbosies, tad mums ir jāiet tālāk, jo Eiropā ir nepieciešamas uh, avangardiskas uh, pētniecības organizācijas salīdzinājumā ar amerikāņu institūtiem piemēriem. Elijas Zerunī ir zinātnieks, viņš ir Alžīrijas izcelsmes zinātnieks, uh, kas izglītojies Francijā, uh, un uh, karjeru uztaisījis ASV. Viņš bija atbildīgs par fondu, kas bija 20 reizes bagātāks nekā Eiropas pētniecības padome, un uh, viņš neticēja tam, kad viņš lasīja par šo organizāciju, bet viņš bija apņēmības pilns izveidot Eiropā uh, šādu institūciju, ko varētu salīdzināt ar Amerikas struktūrām. Bet kā jau Britu draugi saka, uh, Um, viss slēpjas detaļās. Mēs varam palielināt finansējumu divkārtīgi, trīskārtīgi, bet ja nebūs pareizā organizācija, nekas mums neizdosies. Un tas ir pats svarīgākais. Tātad šāds sīkums, šāda detaļa, kas var kļūt par izšķirošo. Tālāk par šo izpildes aģentūru. Jā, tas ir labi, bet ar nosacījumu, ka aģentūra pietiekam autonomi, jo ja šī aģentūra ir tikai lielākas birokrātijas kārtējais kalps, tad nekas neizdosies. un šī Eiropas pētniecības padoma nekļūs par starptautisku atzītu zinātnisku organizāciju. Es eh, gribētu noslēgt savu uzrunu, jo mēs gal galā esam parlamentā, kas ir politiski institūcija, kas tiek ievēlēta uz noteiktu mandātu periodu, kas ir salīdzinoši īss. Un es saprotu, ka jūs gribētu redzēt rezultātus eh, pēc iespējas īsākā laikā bet es gribu norādīt, ka šādām zinātniskām, zinātniskās pētniecības struktūrām ir nepieciešams laiks, lai tās nestu augļus. Tām ir nepieciešama auglīga augsne, kur tās varētu augt, veidoties, baroties un kļūt auglīgas. Un tas noteikti nenotiks nākamajos četros, piecos gados. Bet, kad mēs runājam par uh, avangarda pētniecību, tad mēs nerunājam īstermiņā. Mēs runājam par ilgtermiņa investīcijām. Un tas man šķiet ir izšķiroši svarīgs šīs padomes eh, darbā. Bet es esmu pārliecināts, ka tagad, kad tā ir izveidota, tad nākotnē tā kļūs tikai labāk. Paldies! Sirsnieks, paldies Meniekungam par šo ļoti skaidro, precīzo izklāstu. Es domāju, ka tas ļoti palīdzēs mūsu debatēs, un es esmu pārliecināts, ka jūs ļoti ierosinājāt mūsu debatas ar to. Un tagad es gribētu dot vārdu Metīkungam kā pēdējam runātājam, viņa īsajam referātam, un tad, kolēģis un kolēģi, vārds tiks dot jums Metīkungs. Tagad jums vārds. Thank you, Mr. President. I'm just Paldies, priekšstādātāji. Es uh, līdzlādēju savu prezentāciju datorā. Varbūt nepieciešama neliela tehniska palīdzība. Yeah, yeah, I'm trying to. Sometimes there uh, are problems that only for, and problems are there to be solved. They are really solved. <laughs> Super. That's it. Okay. Merci. Well, good afternoon to everybody. It's a Labi, tātad problēma atrisināta. Man ir liels prieks uh, būt uh, jūsu vidū vairāk iemeslu dēļ pirmām kārtām. Tāpēc, ka parlaments uh, nobalsoja par Eiropas pētniecības padomas izveidošanu. Kā tas bija koplēmuma procedūras ietveros, un parlaments arī balsoja par izpildaģentūras izveidošanu. Es atceros šo balsojumu pirms vairākiem gadiem, un e, tāpat tas jūtos e, atbildīgs parlamentu priekšā, jo katru gadu jūs apstiprinat mūsu budžetu, un es esmu e, apstiprinošā amatpersona no padomas puses, tāpēc man ir liels prieks atskaitīties jums, un man ir trīs arī vēl tādas lietas, par ko es gribētu jūs informēt. Pirmām kārtām jānorāda, ka Uh, pētniecības padomas darbs ir ļoti labs, izcils sākums ir bijis, un tātad sākums ir bijis tiešām uh, ļoti labs. Otrām kārtām mēs apgūstam investīcijas apmēram 7,5 miljārdu eiro, un tāpēc ir svarīgi šo darbu veikt labi, un mums aģentūrā ir jā, tāds sauklis, ka mēs uh, centīsimies strādāt labāk, ātrāk un lētāk. Un trešais ir tas, ka pētniecības uh, padome strādā, lai nodrošinātu izmaiņas. Tātad šodien es gribētu pastāstīt eh, tīri faktu un ciparu ziņā par aģentūru, par to, kā tā darbojas, eh, sniegšu arī pāris piemērus. Varbūt uh, prognozes var priekšlaicīgas, bet tomēr esmu diezgan drošs, ka mums būs uh, pozitīvi rezultāti. Tad pastāstīšu par to, kā komisija un aģentūra ņem vērā pārskata paneļa rekomendācijas. Un atgādināšu vēlreiz, kādi ir galvenie mērķi 2010. gadam. Tātad, pirmā lieta. Šī padoma ir tā kā tāds neliels ģenerāldirektorāts, un tās galvenais resurss ir cilvēki, un tieši tāpēc es sāku ar šo uh, slaidu. Šeit jūs redzat vadības komandu. Visi šie uh, cilvēki ir uh, komisijas darbinieki, kuri ir nozīmēti darbā izpildu aģentūrā. Te mēs varam redzēt sadalījumu, nekas tāds revolucionārs šeit nav, bet mēs redzam, ka uh, Uh, ir trīs darbības gadi un 20 uh, dažādu tautību darbinieki jau strādā mūsu izpildu aģentūrā, un es domāju, ka tas tikai parāda, cik uh, lielā mērā mēs pārstāvam šo Eiropas dažādību. Dzimumu ziņā mēs esam ļoti lepni par to, ka divas trešdaļas mūsu darbinieku ir uh, sievietes un viena trešdaļa ir vīrieši, kas ir tāda ļoti uh, interesanta uh, izmaiņa un ļoti pozitīva. Tālāk, raugoties uz uh, pagaidu uh, darbiniekiem un augstu līmeņu darbiniekiem. Mēs redzam, ka mums ir eh, daudz pētniecības eh, tā saukto ofes eh, darbinieku. Mums ir diezgan liels skaits cilvēku ar doktora grādu, jo tāds uzstādījums pastāvēja, ka tas ir nepieciešams mūsu programmu īstenošanai. Tālāk šeit ir darbinieku izvērtējums principā mēs sākām no nulles punktu, un jūs redzat, ka diezgan ātri mums eh, ir izdevies sasniegt ciparu 287, tātad mums ir 287 darbinieki, kas joprojām ir relatīvi neliels uh, izmērs, bet mūsu mak maksimālais uh, līmenis būtu uh, pār pa 300, bet varbūt zināmā mērā mēs kaut ko varēsim iekonomēt. Šajā slaidā jūs arī redzat, ka tipiska izpildu aģentūras iezīme ir tāda, ka lielākā daļa darbinieku ir tā sauktie kontrakta aģenti, kuri veids pie administratīviem darbiem un veids atbalsta funkcijas, un pagaidu darbinieki tāpat laikā vairāk veids tīri zinātniska rakstura darbu. Runājot par administratīvo budžetu, zinu, ka tas ir svarīgs parlamentam. Labā ziņa ir tāda, ka mēs esam ļoti veiksmīgi izvērsuši savu programmu. Esam izmantojuši mazāk kā 3,5% uh, finansējuma administrācijā. Tas nozīmē, ka mēs esam ietaupījuši uz administratīviem izdevumiem un varam šo ietaupījumu iestrādāt pētniecības uh, grantos stipendijās. Tā tad vairāk naudas pētniecībai, un es domāju, ka tā ir tāda ļoti pozitīva iezīme. Interesanti ir tas, ko jūs arī varat redzēt šajā grafikā, algas, uh, mājokļu izdevumu un IT izdevumu ir apmēram 75% izdevumiem, kas arī nav, manuprāt, liels pārsteigums. Raugoties uz novērtēšanas procesu. <clears throat> Tātad pirmām kārtām tiek izvērtēta un meklēt zinātnieki strādāšanai projektos, bet eh, mums nepieciešams ne tikai augsts līmenis kvalifikācija, bet arī liels līmenis. Mēs saņemam apmēram 3000 kandidātu pieteikumus uz katru konkursu. Mēs esam, esam izvērtējuši 19 tūkstoši no šiem 30 šo trīs gadu laikā un uh, manuprāt, esam bijuši ļoti efektīvi šajā darbā. Mēs esam nozīmējuši apmēram tūkstoti paneļu locekļu, kas ir ārkārtīgi vērtīgs resurss. Un papildus tam mums ir arī tā sauktie attālinātie eksperti, kuri sniedz papildus ekspertu zināšanas, ja tādas ir nepieciešams. Kā jau es teicu, paneļu locekļus uh, nozīmē zinātniskā padome. Tā ir milzīgs pilnvars tieši rekrutēšanas ziņā, un tā var piesaistīt cilvēkus no visas pasaules, un apmēram 10% mūsu izvērtētāji nāk no ārpus Eiropas. Tam ir vairākas pozitīvas uh, iezīmes. Tas var palīdzēt nodrošināt neutralitāti un nodrošina arī to, lai ERC būtu saistīta ar vislabāko, kas notiek zinātnes jomā pasaulē. Un uh, vairāk mūsu panela locekļi ir Nobel prēmijas laureāti, kas arī, manuprāt, parāda tās līmeni. Vēl interesantāk ir tas, ja mēs raugamies uz šo izvērtēšanas procesu un tā rezultātiem, ka Desmit uh, Eiropas Savienības dalība valstis izmanto mūs. Tad, kad mēs, teiksim, uh, definējam, konstatējam izcilības centrus vai izcilus pētniekus, uh, bet kur nesaņem uh, ERC grantus, tad dalība valstis uh, uz nacionāliem pamatiem sniedz finansējumu šiem izciliem pētniekiem. Uh, Un mums ir dalībvalstis, kuras arī sāk izstrādāt jau līdzīgas mehānismus, tāpat kā RC1. Tātad eh, cenšas investēt uh, izcilā pētniecības darbā, un uh, labs piemērs ir, piemēram, Polija. Gribu dot jums piemēru par to, kādu veidu analīzi mēs varam veikt, balstoties saviem rezultātiem. Uh, Tātad mēs izsludinājām konkursu 2009. gadā jauniem pētniekiem, stipendijām, un te ir uh, runa par mobilitāti. Kreisajā šī grafika uh, malā jūs varat redzēt apvienoto karalisti. Yes, uh, blue, white, red, this kind of French flag sort of thing. Kur jūs redzat zilu, baltu, sarkanu krāsu, bet tur tiek atspoguļoti ne Eiropas uh, Savienības valstu pilsoņi, kas ir piesaistīti strādāt Eiropas Savienībā brūnā krāsā. Jūs varat redzēt nedaudz uz labo pusi uz vidu, jūs redzat, piemēram, uz Šveici, un jūs redzat, ka Šveice arī ir spējusi piesaistīt ļoti daudzus pētniekus no ārpus Eiropas Savienības, un Beļģija atkal ir liels kontrasts, kur jūs redzat, ka tur vairāk pārsvarā pētnieki ir vietēji, uh, Bet no šāda veida analīzes var tālāk veidot pētniecības politiku, jo šeit mēs runājam par izciliem pētniekiem. Un, lai parādītu, kāda ir ši, kāds ir šis pievilcīgums konkrētās valstis, šeit jūs varat redzēt uh, to, cik lielā mērā mēs saņemam pieteikumus no citām pasaules daļām. Jāsaka, ka apmēram 5% mūsu stipendijātu ir, ne, nu, ir nu, no ārpus Eiropas Savienības, bet jebkurā gadījumā mēs esam izraisījuši lielu interesi mm, attiecībā uz tiem pētniekiem, kuri ir izbraukuši no Eiropas Savienības un strādā ārzemēs. Mēs, protams, gribētu piesaistīt vēl lielāku pētnieku skaitu arī tieši Amerikas pilsoņus, tāpat arī pētniekus no tādām valstīm kā Ķīna, Indija, Brazīlija. Vēl daži cipari, tātad darbības budžets 2010. gadā ir 1,2 miljārdi, lielākais budžeta postenis pētniecības ģenerāla direktorāta atbildības jomā, un tas palielinās par 250 miljoniem katru gadu. 900 stipendijas jau ir parakstītas, un šis skaits tikai vēl palielināsies. Un tagad dažus vārdus par mūsu darbības rādītājiem. Uh, Tad kā mēs pārvaldam šo struktūru. Šeit salīdzinājumā mēs varam redzēt Nacionālo zinātnes fondu, kas dod tādus labus salīdzinājumus. Te mēs varam redzēt, ka 70% kandidātu, kas ir pieteikušies, sešu mēnešu tiek, laikā tiek informēti par rezultātiem, tātad vai viņi saņem ko vai nē. Jūs redzat, Nacionālais zinātnes fonds ir kā pirmais augšā šajā grafikā, Un eh, jūs redzat, ka mēs esam zemāk apakšā, tātad vēl neesam panākuši tādu līmeni, bet esam tuvu, tātad vēl šajā līgā tā teikt nespēlējam, bet tomēr kā rādītāji ir diezgan labi. Un vēl iespaidīgāks ir izmaksāšanas laiks. vai maksāšanas laiks. Gribu norādīt, ka mēs simtprocentīgi laikā veicam visus maksājumus, runājot ne tikai par avans maksājumiem, bet arī par starposma maksājumiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs. Un es vēl varētu minēt citus piemērus. Profesors Menī runāja par tām grūtībām, kādas ir bijušas ar šiem izvērtētājiem, un jāsaka, ka mm, ir bijuši gadījumi, kad nāk šie novērtētāji no ASV, piemēram, un paiet vairāk mēnešus, pirms viņiem tiek uh, atmaksātas izmaksas, bet uh, mums ir izdevies uh, šo procesu pārņemt savā kontrolē, un mēs tagad 17 dienu laikā veidzam šo izmaksu kompensēšanu. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks uzlabojums. Pāris piemēri, lai ilustrētu mūsu darbību. Tātad šeit runa par diviem projektiem. Abi ir enerģētikas jomā, jo tas ir ļoti būtisks uzdevums. Un pirmais ir saistīts ar saules baterijām. Jūs zinat, ka liela problēma ar šīm saules baterijām ir tāda, ka kāda ir to efektivitāte, un pusvadītāji tiek izmantoti un tiek izmantot dažādās funkcijās, kombinētās funkcijās šajā projektā, kurš notiek Šveicē. Doma ir atdalīt šīs divas uh, funkcijas saules baterijās, un parastā efektivitāte palielināsies no 11 līdz 15 procentiem. Tā tad šis ir tāds taustāms uzlabojums, kas ir paredzēts. Otrs projekts saistīts ar ūdens, eh, es atvainojos ar ūdeņradi, eh, lai to izmantot kā degvielu, to ir diezgan grūti, eh, kā jūs zinat, izgatavot un uzglabāt procesā. Ir jāizmanto ķīmiskas vielas, un šis konkrētais projekts, kas notiek Izrēlā, izmanto konkrētu mehānismu, e, kas izmanto mazāk šos ķīmiskos aģentus, e, bet izmanto gaismu, kas ir daudz efektīvāk. Tālāk runājot par pētniecības padomus pārskatu, par to detalizētāk nerunāt, jo a, e, profesors Minī par to jau runāja. Gribu tikai norādīt, ka Komisija atzīst ziņojumu kvalitāti, un mēs esam pateicīgi komandai, kas ir izstrādājuši šos ziņojumus Manīkungam un tāpat arī citam, Viki Fraver un vēl pārējiem. Mēs esam pagājušā gada oktobrī nākuši klējā ar paziņojumu, kurā ir izklāstīti pasākumi, sākot no, ilgtermiņa līdz, no īstermiņa līdz ilgtermiņa un ņemot vērā to, kādu uzlabojumu ir nepieciešami. Konkurētspējas padomi ir virzīsies tajā pašā virzienā, un Helga par to runāja. 2011. gadā mēs, mums būs tāds, tāds kā krustošanās punkts. Galvenie jautājumi. Galvenais tik tiešām ir pārvaldība ko kāds no kolēģiem aprakstīja kā tādu baroku stilu pārvaldību. Maskvēl kungs, viņš šeit ir telpā, ģenerāls sekretārs, un es. Un mums ir vēl viens ļoti spēcīgs pētnieks administrācijas pieredze Butskungs, tātad mēs cenšamies uzlabot administratīvās procedūras, piemēram, lai pārvaldītu ekspertu izmantošanu, un mums ir sādaļa Eh, kas sauc uz dažādu darbību profesionalizēšana. Tur ir runa par atbilstoša atbalsta sniegšanu zinātnes padomas eh, darbiniekiem. Darba apjoms ir ļoti liels. Mums tāpat ir jāizveido pastāvīgā identifikācijas komiteja, jo zinātniskās padomas uh, sastāvs ir jāatjauno visu laiku, tas tāds process, kas turpinās, un, protams, jānodrošina arī pilnīgs caurskatāmības uh, princips. Uh, zinātniskās padomas uh, uh, sanāksmi protokoli ir sabiedrībai pieejami, tātad tie ir atklāti. Runājot par laika grafiku. Pastāvīgā komiteja uh, drīz uh, būs izveidot, tātad darbs būs uh, diezgan intensīvs. Jau tika norādīts, stāstīts par šo pētniecības un administīvo kultūru. Tātad vienkāršošana ir galvenais vārds. Vienkāršāks procedūras, tas nozīmē mazāk kļūdas, mm, atbildīguma saglabāšana, jo, protams, šis parlaments gribēs uh, turpināt šo kontrolas funkciju. Bet tālāk runājot par izpildāmē aģentūras struktūru, jāsaka, tā ir labi darbojusies programma ieviešanā, bet tagad, protams, pētniecības padomi ir vairāk, kas eh, kā programma tā kļūst par tādu kā institūciju. Un ļoti svarīgs elements būs finanšu regulas pārskatīšana. Un jūnijā, ja nemaldos, būs paziņojums priekšlikums no komisijas 2010. gadā. Mēs redzam, ir daudz paredzētu uzdevumu zinātniskās stratēģijas izstrādāšana, zinātnes padomu pie tā tieši strādā, lai identificētu un piesaistītu ar vien vairāk cilvēku no ārpus Eiropas, tiek izstrādāt jauni instrumenti, tāpat arī tiek nodrošināts saiknes ar nacionālām uh, institūcijām. Protams, arī nedrīkstam aizmirst šo inovāciju uh, elementu. Un jāsāk jau domāt arī par nākošā gada programmu. Arī komunikācija visā ziņā ļoti svarīga, un to es esmu šeit pieminējis, jo arī uh, parlamentu pārstāvis mēs uzaicināsim tad, kad mēs izsniegsim tūkstošo stipendiju, un Beļģijas prezidentūras laikā uh, tiks uzsākta arī stipendiju piešķiršanas ceremonija. Tas, manuprāt, būs ļoti, jo tas ļoti svarīgs moments uh, šī finansējuma saņēmēju dzīvē. Paldies! Darf mich herzlich bedanken. Sisnieks, paldies! Mums ir drusku jāpasteidzas, jo mēs sešos esam ielūguši viesus, vēl citus, un es gribētu iedot kolēģiem iespēju dot jautājumu. Tātad bez garām runām, kurš vēlas izteikties? Jā, izrādās, ka ir jau saraksts, atvainojos. Cukāvis kungs, kā pirmais, es atvainojos. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Divu iemeslu dēļ, nevis tādēļ, ka jūs man devāt vārdu, bet es ar ļoti lielu apmierinātību konstatēju, ka programma, kur jūs esat sastādījuši septembrī, un toreiz jūs teicāt, ka mēs eh, šajā komitejā bieži diskutēsim par pētniecības jautājumiem. Tagad ar lielu prieku konstatēju, ka jūs esat tiešām eh, īstenojuši šo programmu. Esmu ļoti priecīgs, ka ir mūs apmeklēs arī Novotnie kundze, viņa ir profesore, un viņa agrāk bija ERC locekle, tagad viņa ir priekšsēdētāja. Agrāk es biju pētniecības direktors manā valstī Grieķijā, un tādēļ es arī priecājos, ka zinātniskā padome ir attīstīties, gribētu pateikties visiem, kas piedalījušies. Nebūtu īsti godīgi, ja mēs eh, neslavētu Potočnika kunga darbu, jo viņš ir panācis, ka tiks īstenots tas, kas nav izdevies ekonomikas politikā, proti, ka mēs izstrādājam un apvienojam iniciatīvas no dažādām jomām šeit eh, iedomā par eh, infrastruktūru, par mobilitāti. Dažādām struktūrām ir pastāv iespēja um, daudz ko pa, paveikt. Eh, gan arī Eiropas pētniecības padomē, piemēram, arī Cernas projekts. Paldies arī Patošņiekungam par to, jo viņš ir piešķīris jaunas investīcijas Eiropas Savienībai tādās dimensijās, kādas līdz šim nav pastāvējušas. Uh, tādos, tādos nozarēs, kas pēta prioritārs jautājums. Priekšā tādā mēs šeit nedzīvojam nekādā vakumā. Viss notiek pasaules starptautiskā līmenī, un es nevēlos, lai mēs nokavētu kaut ko, un lai mēs tiešām varētu izpildīt 2020. gada perspektīvas. Pastāv arī perspektīvas līdz 25. gadām mēs esam veikuši arī pētījumu, un mēs nevaram pateikt, ka mēs būtu pietuvinājušies ASV standartiem un situācijai, jo tā mēs apmānīt paši sevi. Mēs nevaram konkurēt ar ASV sistēmu, kur ir izveidot trīs stūra sistēma - pētniecība, izglītība un inovācijas. Šīs trīs lietas ir saistītas, un tas noticis jau pirms 50 gadiem, un tur sistēma ir daudz efektīvāka nekā pie mums. Jau agrāk man ir bijusi iespēja uzsvērt un teikt, ka patiešām žēl, ka Eiropa pēc 400 gadiem pētniecības darba veikšanas eh, galvenajos nozarēs pēkšņi zaudējuši šo lomu. Kopš 50 gadiem, acīm redzot, mēs vairs netiekam līdz attīstībai. Mēs e, tuvināmies e, virsotnē, bet mēs neesam virsotnē, un mums vajadzētu apzināties šo patiesību. Protams, ir skaidrs, ka Eiropas Savienība tā ir cita struktūra nekā citiem. Tas, ko mēs tagad esam veidojuši, ASV jau izveidots pirms daudziem gadiem, bet konkurence attiec ne tikai uz mūs, bet arī uz ASV. Mēs priecājāmies arī par EIT, bet vienlaikus eh, tiek iegrīkot 12 EIT. E Mēs sakām, jā, tur ļoti labi pētniecības rezultāti. Bet visā pasaulē tomēr ASV ir daudz labākā pozīcijā. Tas attiecas arī gan uz patentiem. Tālāk jautājumu par birokrātiju, tur es jums piekrītu. ir svarīgi. Lai zinātniskā padome rīkotos pēc izcīnības principa. Bet cilvēks nedrīkst arī pazemot, pakļaujot tos uh, smagnējām birokrātijas procedūrām, kurā tiek pieņems, ka katrs no sākuma vienalga mēģina vienkārši apmānīt. To nevar savienot ar mūsu mērķiem. Priekšsēdētāja kungs, Mums ir bijusi arī iespēja plenāra sēdē uzklausīt daudzus kolēģus. Un tur tika uzsvērti divi aspekti. Eiropas Savienība īstenībā tiek pazemots ar to, ka Lisabonas stratēģija netiek īstenota. Un uh, to visu vēl balsta 2020. gada stratēģija, lai šo visu atrisinātu, tika izvirzīts priekšlikums koncentrēties uz uzņēmēju darbības garu, inovāciju un pētniecību. Es domāju, ka tikai šī metode mūs varēs izglābt. Un īstenībā mums ir tikai viena iespēja. Nevajadzētu kohēzijas pasākums tur, kur ir nepieciešama konkurence. Zviedrijas pre prezidenta to ir, ir izstrādājusi. Patiešām pamatīgi konkurence, lai atrastu pašus labākos. Es nāku no valsts, man īstenībā nevajadzētu to pieminēt, bet es gribētu teikt, ka ir Eiropas eh, Savienības pienākums iet pa šo ceļu. Šī iemesla dēļ es gribētu pateikties visiem, kas veic šo svarīgo darbu, ir īpaši jums priekšētādā kungs, jo jūs nesat mums iespēju kopā pārspies visus šos jautājumus. Paldies, Kavaljo kundze, lūdzu. Thank you, President. Uh, first, I would like to congratulate. Paldies priekšsādātāji. Vispirmkārtām es gribētu sveikt uh, pētniecības padomus uh, mm, priekšsādātāju uh, Mateikungu. Gribu pateikties viņam par uh, veikto darbu, nodrošinot uh, visu Eiropas programmu ieviešanu, atbalstot pārobežu pētniecību, ņemot vērā kāda ir pašreizējās finanšu regulas ierobežojuma. Gribētu uzdot divus jautājumus. Viens ir vairāk administratīvs, otrs vairāk pēc uh, būtības un par nākotni. Tātad administratīvs dabas jautājums. Vai jūs esat izpētījuši visas iespējas vienkāršošanai? Es to jautāju, tāpēc, ka es, uh, ka man ir interesi par šo darbu un otrām kārtām Jūsu pieredze ir uh, svarīga. Un uh, vai pašreizējās finanšu regulas ietvaros ir iespējams iet tālāk tīri autonomijas ziņā un uh, IET komiteja šķiet ir uh, autonomāk nekā jūsu zinātniskās pētniecības komiteja. Vai jūs paredzat arī uh, tālāk meklēt iespējas, vai arī jūs gaidat kādas tādas ļoti straujas izmaiņas, būtiskas izmaiņas tieši finanšu regulā, lai nodrošinātu šo vienkāršošanu? Otrais jautājums. Vairāk pēc būtības, un Meteikungs jau to garām ejot pieminēja, ka tā ir padomas loma darboties kā izmaiņu katalizatoram Eiropas pētniecības sfērā. Vai jūs saskatat uh, padomi kā aģentūru kopīgai programmu izstrādāšanai vai kopīgai priekšlikumu uh, tādai savienošanai? Jo uh, dažas dalībvalsts tie brīvprātīgi ir izvēr, iz, izvirzījusi projektus. Jūs teicāt, ka ir projekti, ko jūs nespējat finansēt, un dalībvalsts pašas tos dara. Uh, Vai jūs padomē esat pārunājuši to, kā vairāk institucionalizēt šo aspektu, vai jūs savukārt vairāk uzmanību pievērsīsiet tieši kopīgām programmām un kopīgam atlases procesam šajā kopīgajā zinātnes sfērā? Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Bueno, yo también quiero comenzar. Uh, Varu felicitāris. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties uh, mūsu viesiem par šo entuziasmu un arī par uh, paveikto darbu. Es gribētu pateikties tiešām par to, ka mums ir šī izdevība apmainīties ar viedokļiem par to, kā darbojas un kā vajadzētu darboties šai Eiropas pētniecības padomai. Tā vienmēr ir tikus uzskatīt par setītās ietvaru programmas zvaigzne, un es gribētu norādīt arī, ka mūsu komiteja atbalsta šos centienus, un jūsu klātbūtni šovakar ir ļoti uh, tāda zīmīga, jo šķiet mums ir pēdējais brīdis jādomā par to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai sagatavotos astotajai programmai. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko būtu jādomā vistuvākajā nākotnē, ir tas, vai patreizējā padomas struktūra ir tā pareizākā vai arī, kā jūs ierosinājāt, mums vajadzētu to, to mainīt. tīpaši ņemot vērā arī jauno Lisabonas līgumu. Kas attiecās uz šo ļoti labo ziņojumu par vidustermiņu novērtējumu tika norādīts par izmaiņām, kas būtu nepieciešamas e, īstermiņā un kas būtu nepieciešams ilgākā laika perspektīvā. Un ir paredzēts arī otrā novērtēšana pēc diviem gadiem, lai izvērtētu, vai padomas patreizējās struktūras uh, Mm, ir atbilstošas, vai arī tās būtu jāpārveido. Ja pēc diviem gadiem tiks izlēmts izmantot 187. panta struktūru, Vai kaut kas ir darīts šajā sakarā, vai jūs esat izveidojuši kādas darba grupas vai izpētījuši šīs alternatīvas, jo es domāju, ka tādām ir jābūt, ja šāds lēmums tiek pieņemts. Jums ir jābūt gataviem to izdarīt, tad, kad sāksies astotā programma. Kas attiecās uz Metēkungu teikto, vai komisija par to domā. Un um, es gribētu vaicāt manīkungam, kādi ir jūsu argumenti par labu pārējai uz 187. pāntā paredzētajām struktūrām. Gribētu nedaudz parunāt arī par budžetu. Šeit es gribētu galvenokārt runāt ne tikai par skaitļiem, bet par budžeta plānošanu. Te iet runa par septīto ietvaru programmu. Vai prognozes ir bijušas pietiekam precīzes, kāds ir jūsu novērtējums un kāds ir, jūs, kāds ir jūsu prognozes laika posmam līdz 13. gadam? Vai jums ir eh, pietiekam līdzekļi, lai atbalstītu eh, šāda atbalsta vērtus projektus? Un visbeidzot, Jūs visi runājāt par to, ka šī padome ir tiešām panākums, jā, es tam pilnībā piekrītu, un man šķiet, ka mums jābūt pozitīvi noskaņotiem gan dzīvē, gan arī šeit jau īpaši. Tātad es domāju, vajadzētu īpaši pasīdrot. Tomēr gribētu katram no jums vaicāt, ko jūs darītu citādāk nākotnē, turpmāk. Paldies! Danke sehr. Paldies. Tālāk Kordinas kundze. Gracias, señor presidente. Jo he de decir que... Paldies, priekšādātāji. Jā, tas tiešām bija lieliski. Beidzot, varēja drusku ievilkt svaigu elpu šajā pasaulē, kur viss ir brīnišķīgi un kur nav nekādas problēmas, bet netiek sasniegt rezultāti. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka mēs beidzot redzam, ka Eiropa tiešā veidā var atbalstīt pētniekus. Ir zināms, ka pētnieku darbs īstenībā ir ļoti individuāls, tādēļ es domāju, ka mēs esam aizpildījuši vakumu. Un pagātnē tas nekad nav ticis darīts, jo pagātnē ir bijušas nepareizas struktūras. Šodien ir jāstrādā ar zinātniekiem. Daudzas valstis atbalsta kādu projektu, bet uh, netiek runāts par stipendijām atsevišķiem zinātniekiem. Tas, ko mēs tagad darām, ir ļoti būtisks solis. Mans pirmais jautājums tādēļ ir, jums ir pieredze ar daudziem zinātniekiem, galvenokārt jauniem zinātniekiem, un, ja tiktu izstrādāt ieteikumi, ja kādu politiku mums vajadzētu veidot Eiropas Savienībā. Šeit runa ir par naudu, kas tiek pārvaldīta. Tādēļ arī pamatu koncepcijas nākotnē vajadzētu arī noteikt. Jums ir šīs zināšanas. Jūs zināt, kādas problēmas ir jaunajiem pētniekiem. To vajadzētu īstenot priekšlikumā. Jūs varētu šo priekšlikumu formulēt, jo jums ir zināšana, mēs to varam konkretizēt, bet jūs to varētu izstrādāt un mums atsūtīt. Bet ir jābūt arī spējai pamatoties uz atsevišķo valstu pieredzi izstrādāt ieteikumus īpašiem gadījumiem, piemēram, Spānijai. Stipendijas tiek piešķirtas no dažādām institūcijām. Ir arī projekti, kur ir dažādas stipendijas, un tādēļ ir jābūt arī saskaņotībai starp uh, pētniekiem ar stipendijām un projektiem. Vai jūs esat izstrādājuši diagnozi? Novērtējuši, ja jā, tad kādas ir galvenās problēmas zinātnieku karjerā? Es esmu universitātes profesore. Šogad strādāju pēdējo gadu universitātē, bet es konstatēju, ka jaunajiem zinātniekiem darbs ir ļoti sarežģīts, jo zinātnieka darbs ir gandrīz vai kā misionāra darbs, kas 16. gadsimtā tika sūtīta uz Indiju un riskēja savu dzīvību, tāpat ir arī jaunajiem zinātniekiem. Otrais jautājums. Meneskungs, jūs bijat ļoti godīgs aprakstot birokrātiju. Arī deputāti ir ieskauti birokrātijas važās. Mums pat iekāpšanas kārta ir jānodod lai mēs varētu saņemt atpakaļ ceļojuma izmaksas. Mēs to piedzīvojam katru dienu. Mēs esam, tā sakot, aizdomās turāmie. Un uh, pētnieku ja, gadījumā noteikti būs tāpat. Tādēļ jāatsaucas uz 187. pantu, jo birokrātija, tas ir kā tāds pūķis. Viņiem katru dienu ir jāprīv vairākas jaunavas, tā kā pūķim šis pūķis kļūst arvien lielāks un arvien rīgāks. Tādēļ gribētu zināt, uh, Kāds ir jūsu viedoklis tālāk par trešo jautājumu? Tas ir jautājums, kas man šķiet ir ļoti būtisks. Kas notiks ar humanitārajām zinātnēm? Kāda nozīme būs humanitārajām zinātnēm visā šī jautājuma lokā? Vai tas vienkārši laika šķiedēšana, vai jūs domājat, ka tas ir svarīgi? Paldies! Sirdnieks, paldies! Korēra de Campos.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 Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Vispirms es gribētu pateikties šai, prog šai komandai, jo es domāju, ka šīm projektam ir ļoti laba reputācija un jūsu klientiem šī programma patīk, un es to varu vēlreiz apliecināt, jo es zinu vismaz divus uh, līdzekļu saņēmējus no šīs programmas Portugālē, un viņi ir ļoti apmierināti ar šīs programmas darbu. Es domāju, ka tie resursi, kas tiek atvēlēti, ir. Uh, pietiekami iespaidīgi Eiropas eh, mērogā, un es gribētu teikt, ka šī ir programma, kas bauda jauno talantu uzticību, jo tā mm, šo uzticību nodod tālāk, deleģē uzticību. Ja runājam par eh, šo subsīdiju sadalījumu, finansējumu sadalījumu, tad eh, šī sistēma ir tuvu ideālām, bet es gribētu uzdot dažus jautājumus šai sakarā. Es gribētu norādīt, ka situācija attiecībā uz Eiropas zinātniskās pētniecības potenciālu ir ļoti nevienlīdzīga, asimetriska. Es raugos uz tabulu, kur atspūgļot zinātnieku mobilitāte. Un te mēs redzam uh, projektu skaitu dažādās valstīs. Un ja mēs salīdzinām šos dažādos datus, tad mēs redzam, ka ir zināms problēmas ar koncentrāciju, un, kas savukārt rada problēmas ar kritiskās masas veidošanu, jo pretie gadījumā uh, pastāv uh, risks, ka būs vienas un tās pašas uh, zinātnieku grupas, kas vienās un tajās pašās valstīs veiks viens un tos pašus pētījumus. Uh, tālāk pastāv risks, ka šie jaunie spīdošie zinātnieki uh, gadu gaitā varētu kļūt par ļoti piezemētiem ierēģiem un amatpersonām. Tālāk par programmas panākumu kritērijiem. 400 publikācijas, 4000 stipendiju, Nu jā, sākums ir labs, bet panākumu kritērijs patreiz ir tikai publikāciju skaits. Varbūt es kaut ko pārpratu, bet kā ar novērtēšanu? Protams, ir paredzēta vidustermiņa novērtēšana. Tā ir fāze, kad pāriet no uh, sākuma subsīdijām uz tālākām subsīdijām, bet tā ir vienīgā vidustermiņa Uh, novērtēšanu vai pārbaudu, kas vispār notiek, ja es pareizi to sapratu. Vai arī projekti tad vienkārši nomirst dabīgā nāvē. Es domāju, ka tas notiek gan akadēmiskajā dzīvē, gan arī bioloģiskajā dzīvē. Kā ar uh, šīs sistēmas ilgtspējību? Mēs ceram, ka šis, šī finansējuma plūsma nesamazināsies. Un mans jautājums būtu tāds. Šķiet, ka es redzu zināmas ambīcijas jūsu prezentācijā. Vai jūs gribētu pārvērst to par Eiropas dalību valstu zinātnes fondu? Jāsaka, ir jau šāds starptautiskais fonds, kas finansē zinātniskos pētījumus valstīs, un tas ir labi atzīts. Bet, nu, jā, gribētu vēlreiz pateikties par ļoti labo prezentāciju. Paldies, kolēģi Matijas. Obrigada, senhor Presidente. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt paldies runātājiem par izklāstiem. Daudzas problēmas, kuras jūs pieminējāt, ir ļoti būtiskas. Mēs arī tās esam jau atpazinuši. Un daļēji mani jautājumi, mans jautājums jau ir nozakuši iepriekšējā runātē, bet nu nav tik ļauni, jo daži jautājumi tomēr ir palikuši pāri. Es domāju, ka mums vajadzētu pietiekami augsti novērtēt Eiropas pētniecības padomas nozīmi Tas ir svarīgi, ka mums vajadzētu turpināt to atbalstīt. Gribētu pieskarties tam, ko teica Helga Novotnē. Līdz šim darbs ir noticis ar uh, pirmo darbības veidu, un tagad ir otrais darbības veids. Jūs noteikti apzināti to pieminējāt Eiropas Savienības pētniecības telpā ir notikusi būtiska pārmaiņa, ko nedrīkstētu aizmirst, bet pastāv arī vairākas problēmas, kas vēl nav atrisinātas. Piemēram, jautājums par finansējumu, plānošanu, ilgtermiņu plānošanu, tad arī jautājums par vienkāršošanu, jo ir svarīgi, lai notiektu patiesa attīstība. Es gribēju no jums eh, uzzināt, vai jūs pagājušajos gados esat mēģinājuši sasniegt vienkāršošanu. Es jums piekrītu. Uh, administratīvu tehnisko struktūru nevar vienkārši atkabināt no zinātnes struktūras. Tā būtu kļūda, bet ir jādara daudz vairāk, ja runa par vienkāršošanu. Piemēram, stipendiju sistēma. Tam ir jābūt ļoti labam mehānismam. Tas arī ir labs mehānisms, bet kādreiz eh, man nāk prātā jautājums, kādēļ mums vienmēr ir jādarina ASV, un tur mēs mēģinām atdarināt ASV un uh, zinātniekiem tiek iedot finanšu līdzekļi, un beigās tiek viss novērtēts. Tālāk es gribētu uzdot pēdējo jautājumu. Eiropas pētniecības padome ir institūcija, kas maina sabiedrību. Šajā lietā vēl ir problēmas. Kā koncentrēt resursus? Tas noteikti ir, tā ir pamatproblēma. Gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs šo problēmu varēsiet apiet ar līkumu, jo sākotnējā situācija atsevišķās valstīs ir ārkārtīgi atšķirīga, gan attiecībā uz pastāvošo struktūru, gan uz izglītību, pastāv struktūrāla nevienlīdzība starp dalībvalstīm un dalībvalstu iekšienē, un tā ir jāpārvar. Un es domāju, ka padome šeit varētu spēlēt uh, principiālu nozīmi. Tā varētu izraisīt izmaiņas, bet, protams, nedrīkst arī aizmirst, Un es gribētu atgriezties pie tā, ko teica citi runātāji iepriekš, un arī Novotnie kundze. Nevar veidot Eiropas zinātnes pētniecības telpu, aizmirstot to, ka zināšanai ir jābūt arī stabilām pamatīgām, jo nevar būt Eiropas zinātņu telpa bez zināšanām. Es domāju, ka padome varēs sniegt ieguldījumu. Tur paldies. Un pēdējais runātājs Kolaskas kundze. Pošczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje. Paldies, priekšsādātāji. Ja jūs paraugaties uz dažādām valstīm Eiropas Savienībā, tad mēs varam redzēt atšķirības attiecībā uz attīstībai un izstrādē paredzēto līdzekļu apgūšanu. Vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ pastāv šādas būtiskas atšķirības. Te es domāju par tām valstīm, kas ir nesen pievienojušās Eiropas Savienībai, jo tās būtiski atpaliek no pārējās Eiropas Savienības šī ziņā. Ko jūs domājat? Kas ir par iemeslu šīm atšķirībām. Un uh, mans paredzējums ir tāds, ka šīs atšķirības turpinās palielināties, ja mēs turpināsim ierasto praksi. Ja notiks tehnoloģijas attīstība, tad tās valsts, kas atpaliek, patiesībā atpaliks vēl vairāk ar laiku. It īpaši, ja, piemēram, tiks noteikti kritērija, ja netiks noteikti kritērija attiecībā uz inovāciju veicināšanu. Paldies, esam pārslieguši jau laiku, bet uh, vismaz visi jautājumi ir uzdoti, un tev gribētu uzdot, uh, varbūt jūs varētu atbildēt detalizēt, bet īsi, vismaz mēģināt atbildēt. Varbūt jūs varētu sadalīt to visu tā, ka katrs uh, uzņem uz daļu. Profesori Novotniekundze, lūdzu, uzsāciet. Tad es sākšu. Let me, let... Jā, es gribētu pateikt dažus vārdus vispirms par uh, padomes uh, veiksmes un panākumu iemesliem. Es domāju, ka šeit ir svarīgi saskatīt to filozofiju, un tā ir investēt individuāli zinātniskos, zinātniekos un pētniekos, jo indivīdi zina vislabāk, uh, kādā virzienā attīstās zinātne, un mēs uzskatām, ka viņi atrodas vistuvāk aizraujošām jaunām idejām, un mūsu uzdevums ir atrast šos cilvēkus un dot viņiem finansējumu. Mēs tīpaši investējam nākamajā Eiropas Savienības zinātnieku paudzē. Mēs gribam viņus, lai viņi paliktu Eiropā, vai arī, ja viņi dodas uh, ārpus Eiropas, lai viņi atgrieztos atpakaļ un lai mēs kļūtu pievilcīgāki pārējai pasaulē. Otrakārt, mēs vadām paši ar savu piemēru un ar standartu noteikšanu. Kā mēs zinām, tad novērtēšanas procesi atšķirs dažādās valstīs, un ir tīpaši jaunie cilvēki ļoti labi e, sajūt to, vai novērtēšanas sistēma ir godīga, taisnīga un caurskatāma. Viņi zina, vai pret viņiem izturas taisnīgi vai nē. Un jāsaka, ka šie jaunie cilvēki ļoti nepārprotami aicina izdarīt pārmaiņas attiecīgajās valstīs, ja šajās valstīs novērtēšanas sistēmas ir negodīgas, netaisnīgas. Es domāju, ka mēs tiešām rādam piemēru un mēs parādam, ka mēs gribam redzēt lielāku uh, jaunradi un vairāk administratīvās elastības jau esošajā ietvarā. Nu, mēs rādam priekšzīmi, kā vienkāršot procesu, kā darīt to citādāk, un šķiet, ka skaitļi to arī apliecina. Gribētu atgriezties pie jautājuma par sociālajām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm. Tām vienmēr ir bijusi un ir vieta mūsu padomē, un e, tad Eiropas pētniecības padomē, un es domāju, nekad nav izvirzies jautājums par to, vai tās ir šeit piederīgas vai nav. Ja runājam par budžetu, tad tām tiek atvēlēti 14%, bet 10% tiek atvēlēti starp nozaru projektiem. Un mēs varam redzēt, ka par sociālajām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm rādītāji pieaug, tāpat arī inženierzinātnēm. Tās ir divas zinātnieku saimes, kas ir atklājušas, ka Eiropas pētniecības padome strādā arī priekš viņiem, ka arī viņi var izmantot šos līdzekļus, šīs programmas līdzekļus. Mēs uzskatām, ka tas ir tiešām ļoti iedvesmojoši. Un visbeidzot, es gribētu teikt par resursu koncentrāciju un par asimetrisku šo sadalījumu. Runājot par šīm atšķirībām, es gribētu teikt, ka tās ir galvenokārt uh, saistīts ar to, ka dalībvalstis neinvestē pietiekam daudz zinātniskajā pētniecībā un izglītībā, un mēs redzam korelāciju starp investīcijām šajās nozarēs un to projektu skaitu, kas saņem finansējumu no mūsu programmas. Es gribētu vaicāt, kādēļ dalībvalstis nevarētu iezīmēt vienu, divus vai trīs uh, procentus no struktūra fondiem, lai novirzītu tos pamatpētniecībai struktūra fondos. Lai tas ļautu pacelt jūs tādā līmenī, lai jūs varētu konkurēt uz ECR eh, e līdzekļu saņemšanu. Mēs varam nesen bija konference Bukarestē, runājām ar kolēģiem Rumānijā, un mēs no viņiem dzirdējām to, ka ir jāsaglabā šis izcilības princips obligāti, ka no tā nedrīkst atkāpties, nedrīkst piekāpties šajā ziņā, un, protams, mēs gribētu aicināt arī uh, Eh, dalībvalstīs raudzīties uz to, lai tiktu radīti atbilstošie priekšnosacījumi universitātēs. Un kā, piemēram, Polija to patreiz dara, lai, teiksim, paceltu to Eiropas līmenī. Un no šī viedokļa es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ka tas patiešām ir pozitīvs. Uh, you... Es uh, sākušu tur, kur jūs beidzāt uh, ar jūsu jautājumu pilnīgi droši, ka paies zināms laiks pirms, teiksim, jaunās dalību valstis panāks vecās dalību valstis. Bet pirmām kārtām domāju, ka noteikti ir cerība, piemēram. Es esmu pats pieredzējis, ka ir bijuši ārkārtīgi uh, labi studenti, izcili studenti no Polijas. Protams, ka paiet desmit gadi, kamēr šie uh, ārkārtīgi apdāvinātie studenti kļūst par uh, ļoti lab, labiem izglītotiem akadēmiķiem un spēj konkurēt ar citiem, bet. Uh, gribētu teikt, nevajag mākslīgi mēģināt kaut kā visus padarīt vienādus. Ķīna, piemēram, nosūta savus studentus uz uh, visurien, visā pasaulē. Viņi, teiksim, sūta savus studentus uz ASV un pēc tam uh, repatrē. Tātad šie vislabākie pētnieki no visas pasaules, kad ir guvuši pieredzi, atgriežas Ķīnā. Un es redzu, ka šī Ķīnas stratēģija ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga un ļoti ātra. Tātad uh, tas ir viens ceļš, otrs veids, kas varbūt mums liek spērt soli tālāk. Uh, Marija Kurija uh, stipendijas. Šo stipendiju schēmu programmu varētu pap paplašināt, jo uh, Marija Kurija uh, tās ir tādas kā pēcdoktorantūras uh, programmas. Un gribu uzsvērt, ka mums uh, trūkst Eiropā šādu pēcdoktorantūras uh, stipendiju. Mums ir uh, 60. Uh, Apvienotajās uh, eh, ASV ir 60 tūkstoši šādu stipendiju, divas trešdaļas šādu stipendiju tiek piešķietas ne amerikāņiem. Un Amerikas pētniecības spēks ir tieši tas, ka uh, eh, ASV ir ļoti atraktīva, tātad piesaistoša vide jauniem zinātniekiem no visas uh, pasaules. Uh, Tātad šis atbalsts ir ārkārtīgi liels, un es domāju, ka Eiropai vajadzētu pirmām kārtām uh, konkurēt ar ASV, lai paturētu pēc iespējas uh, vairāk pētniekus uh, no Eiropas Eiropā, vai arī lai viņus piesaistītu atpakaļ, vai arī piesaistīt indiešus, ķīniešus un citus, lai viņi strādātu un paliktu Eiropā un lai stiprinātu mūsu laboratorijas. Un tie ir personīgi piezīme. Es esmu mācījies Francijā, provinciālā universitātē, un kad man bija 30 gadi, es ASV saņēmu pēc doktorantūras stipendiju, un jāsaka, šī pieredze man bija absolūti neaizmirstam. Tas bija tāds pagrieziena punkts manā dzīvē, jo es uzzināju beidzot, ko nozīmē kāda ir īsta biblioteka, kārtīga biblioteka, piemēram, un, protams, arī vēl viss pārējais. Tāpēc domāju, ka vajadzētu sniegt uh, lielākas iespējas mūsu doktorantūras studentiem, Un nevajadzētu būt tā, ka paiet seši mēneši no tā brīža, kad Marija Kirija stipendija tiek piešķirta kādam līdz tam brīdim, kad uh, šis stipendijāts uzzina, cik viņš saņems. Seši mēneši ir pārāk ilgs periods, lai parakstītu kontraktu, tad, kad lēmums jau ir pieņemts. Tātad šāda veida reformas ir izšķiroši svarīgas, jo uh, birokrātiju mēs noteikti varam vienkāršot. Mēs esam ļoti par atbildīgumu, par eh, pārbaudi, kontrolēm, bet mums ir jāsaprot, kādas ir Santēra komisijas sekas. Pēc Santēra komisijas krišanas viss ir aizdomīgi par visiem pārējiem. Aizmirsīsim varbūt pagātni un veidosim eh, nākotni, kur valda uzticība. Un, ja kāds krāpjas, tad sankcijas, spēcīgas sankcijas, eh, publiskas sankcijas bet uh, nevar. Uh, pārbaudīt uh, komisijai, kuras sastāvā ir ārkārtīgi spējīgi augststāvoši cilvēki, tātad pārbaudīt viņiem uh, iekāpšanas talons un vilcienu un avio biļetes. Tā tad vajadzētu ļaut viņiem tiešām vērst uzmanību uz to, kas ir primārs svarīgs un nevis uz sekundārām lietām. Tālāk finansējums. Finansējums ir ārkārtīgi būtisks, finansējumi nekad nepietiek, bet tas nav izšķiroši svarīgākais faktors. Ja finansējums nav labi pārvaldīts, tad mm, tam visam nav nozīmes. Un tieši tāpēc ir svarīgi, lai pētniecības padomu saņemtu vairāk līdzekļu nākotnē, bet vēl vairāk svarīgi ir tas, lai aģentūrai būtu autonomija un kapacitāte šos līdzekļus atbilstoši pārvaldīt. Tas ir vēl svarīgāk nekā šis uh, Uh, naudas apjoms, kas tiek piešķirts. Mobiltāte, jā, protams, izšķiroši svarīga, bet domāju, ka mobiltāti arī var veicināt ar citiem veidiem, kā piemēram uh, Marija Kirija uh, stipendijas. Kāds uzdeva jautājumu par to, vai mēs jaunos pētniekus nepārvēršam par uh, administīvā menedžmenta speciālistiem. Jā, tā tas ir daudzās valstīs, arī manējā. Uh, Daudzas universitātes nespēja pieteikties Eiropas programmu līdzekļu saņemšanai. Viņas ir izveidojušas uh, īpašas vienības uh, departamentus, lai sagatavotu šos pieteikumus. Un es šeit nerunāju par pētniecības uh, padomu, bet par septīto ietvaru programmu. Ja tā, un, un tādā birokrātiskā valstī kā Francijā ir nepieciešams tiešām īpašas zināšanas, lai saprastu, lai zinātu, kā izstrādāt pieteikumu. Tā tad vienkāršošana. Uh, un it īpaši finanšu regulas uh, sakarībā ir pilnīgi obligāta, ja mēs gribam atbilstoši izmantot Eiropas līdzekļus efektīvā veidā. Quickly, uh, answer, uh, un uh, gribu pateikties par uzdotiem jautājumiem. Uh, saka Metei Kungs.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 Eh, tomēr šajā gadījumā ir runa par diviem atšķirīšķiem gadījumiem. Tātad pirmais ir uh, tas, ka viņi izmanto valsts līdzekļus, nevis tātad līdzekļus, kā izmanto pētniecības padoma. Vienkāršošana, jā, mēs cenšamies iet šajā virzienā, mēs esam saņa, eh, izteikuši priekšlikums budžeta ģenerāla direktorātam. Stipendiju projekti tiek pēc iespējas vienkāršoti, bet mums vajadzētu panākt kaut ko vēl vienkāršāku. un jādomā par vienkāršākiem administrēšanas principiem. Jāskatās, kāds būs priekšlikums finanšu regulas pārskatīšanai, bet atkal tas ir uh, budžeta ģenerāldirektorāts, kas par to atbildīgs. Par izvērtēšanas sistēmu un saistību ar nacionālo līmeni. Ārkārtīgi interesants elements, kā jau Helga minēja. Uh, Tātad divas valsts ir norādījušas, ka mums ir jāievēro šis ekscelences princips, bet, uh, piemēram, Rumānija, kas ir viena no šīm valstīm, kad mēs pārunājam šīs lietas ar Rumānijas uh, ministru un pašiem zinātniekiem, uh, bija doma izmantot šo pētniecības padomas izvērtēšanas platformu, kur tiešām ir kolosāla augstākās klases izvērtēšanas uh, sistēma, kas pieejama praktiski par brīvu. Uh, ka izmantot daļēji Rumānijā piešķirto struktūru fondus, lai finansētu, lai uzlabotu šo Rumānijas pētnieku konkurētspēju, izmantojot pētniecības padomu platformu. Un, manuprāt, tas būtu ļoti labi. Madurēls kundzes jautājums par budžetu. Jā, tur jums ir taisnība, jo 7,5 miljārdi eiro. Tas bija tāds labs sākums. Um, pieaugums ir 12-15%, kas, manuprāt, ir ļoti labs. But this being said, it is true that first we see the Bet, eh, jā, mēs redzam, ka palielinās pieteikumu skaits, tātad apjoms, un noteikti, ka mums būs jauni instrumenti, kas tiks izstrādāti, tātad mums būs nepieciešams atbilstoši arī vairāk resursu nākotnē, bet domāju, ka sākums katrā ziņā ir labs. Uh, Šis uh, krustpunkts eh, būs, kā es teicu, 2011. gada jūlijā, tātad samērā drīz, un jūs, uz jūsu jautājumu gribu atbildēt, ka jaunā komisāra ir apņēmības pilna the... pildīt paneļa rekomendācijas un konkrētspējas padomas secinājumus. Un uh, viņa tiešām šo jautājumu uztver ļoti uh, nopietni. Viņa ir apmeklējusi aģentūru, viņa ir tikusies ar mums, viņa ieradās arī uh, pētniecības padomas plenārsēdē un domāju, ka tas ir ļoti uh, pozitīvs signāls. Tā tad jā, tas ir uh, uzdevums mums. Gribētu teikt, ka lielāko daļu rekomendāciju mēs noteikti varam izpildīt. Mēs uh, varam spērt uh, lielu soļus uz priekšu finanšu regulas pārskatīšana. Uh, Eh, tas būs nākamais solis. Tālāk, ko es mainītu? Protams, šo stipendiju modeli, bet tas ir saistīts ar finanšu regulu un tāpat arī pārvaldību, jo uh, struktūru noteikti nedrīkstētu pakļaut uh, ikdienas kontrolē no ģenerāla direktorāta puses, jo jāsaka, šis uh, darbs šāda pieeja nav īpaši efektīva kā menedžmenta sistēma. Tālāk, Vai mēs eh, pētniekus pārvēršam par birokrātiem? Korēda Kampuskungs to jautāja. Es nedomāju, ka tas tā notiek. Domāju, ka. Un es arī esmu pats, jāsaka, mācījies eh, ASV, Kalifornijā, un tā bija tiešām kolosāla pieredze. Un mani šokēja tas, cik eh, administrācija bija efektīva. Tātad tā vienmēr ir administrācija, pārvaldība, tad, kad tiek pārvaldīti publiskie līdzekļi, bet Amerikas universitātes Labās universitātes ir ārkārtīgi efektīvas, atvieglinot pētnieku darbu un uzņemoties tātad šo administratīvo papīru darbu. Un tieši šādu pieeju mums vajadzētu arī veicināt Eiropā, tātad labākajās, veiksmīgākajās universitātēs. Bet uh, dažkārt varbūt šis darbs nav tik veiksmīgi organizēts, bet katrā ziņā es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā. Vai mums vajadzētu kļūt par eh, Nacionālo eh, zinātnes eh, fondu, par kaut ko tam līdzīgu? Jā, salīdzinājums varbūt nav slikts, bet varbūt tad budžetu vajadzētu reizināt ar 5 vai 6 vai 7, teiksim, arī darbinieku skaitu. Paiet apmēram 40 gadu, lai izveidot šādu Nacionālo zinātnes fondu. Varbūt ar to arī pietiek sniedzot atbildes uz jautājumiem. Paldies! Sisnieks, paldies! profesorai Novotnē, Meniekungam un Metīkungam. Es domāju, tā bija kā reklāma Eiropas pēdniecības politikai. Sinieks, paldies par to, un mēs jums vēlam labu nākotni, visu labāko, turpmāk labu sadarbību ar mums, un eh, lai jums būtu nepieciešamā neatkarība, lai jūs to saglabātu, kas ir nepieciešama. Ja jums ir eh, nepieciešama palīdzība, tad griezieties pie mums. Paldies. Šīs darba kārtības punkts ir izrunāts. Mēs varam pāriet pie nākamā. Yes. Oh, this day is a little bit terrible. Yeah. Merci. Meine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 Ladies and gentlemen, wir. Dāmas un kungi, mēs varam turpināt un mēģināsim šajā īsajā laikā vēl iziet cauri būtiskajiem jautājumiem. Mēs esam šeit pasūtījuši pētījumu par autobūves un ērana nautikas nozari un par eh, rezultātiem un paraudzīties Anna Sofija Čejs, Sosa Branko un Benā. Bernard Fernandes Benā. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju, saka priekšsādātā kungs. Jūs varat tagad sākt uh, runāt. Jā. Yeah. Sometimes the machine is the problem. I don't okay. know where to start, please. Okay. Not working, so. um, <laughs> we, we'll start. We will present the results. Labdien, dāmas un kungi! Es gribētu iepazīstināt jūs ar uh, pētījumu rezultātiem, uh, kur mēs um, izvērtējām sinerģiju uh, starp autobūs un aeronautikas nozarēm. Šo pētījumu mēs veicām no 2008. gada septembra līdz 2009. gada februārim. Un jāsaka, ka mūs ietekmē arī Eiropas parlamenta vēlēšanu termiņi. Un tādēļ arī tas jāskata šādā laika ietvarā. Mēs sāksim ar ļoti īsu tādu ieskatu šajā pētījumā. Un uh, to veica uh, Spānijas transporta un enerģētikas pētniecības un izstrādes centrs. Un mēs tad pastāstīsim arī par uh, konstatējumiem šajā pētījumā par šo sinerģiju un par rīcību politiku. Okay. If you want. No. Mm, because we have translation. The translation, yes. well, uh, as, as we made the study in English, maybe it's better. Okay. But thank you. Tā kā mēs šo pētījumu veicām angļu, teiksim, angliski bija darba valoda, pētījuma angļu valoda bija angļu, tad es runāšu angliski tomēr. okay. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano en, en primer. Es runāšu spāniski, ja jūs neiebilst. Tad vispirms es gribētu uh, pateikties uh, par šīm iespējām, kas mums tika dotas, un es domāju, ka tiek atrisināts tehniskās problēmas. Es varbūt varētu pateikt dažus vārdus par mūsu organizāciju. Tad Spānijas transporta un enerģētikas pētniecības un izstrādes fonds. Mēs bijām tie, kas veica šo pētījumu, un mēs tātad esam pētniecības centrs, zinātniskās pētniecības centrs. Mēs sākām savu darbu koncentrējoties tieši uz autobūves un aeronautikas e, nozarēm, un pēc tām arī pārgājām uz transportu un enerģētikas sektoriem. Laika gaitā mēs esam identificējuši zinām sinerģijas starp šīm dažādajām nozarēm, un, kā jūs eh, varat redzēt, tehnoloģija var tikt pārnesta no autobūvas nozars uz citām nozarēm, piemēram, uz aeronautiku vai, mm, teiksim, dzelzceļa nozari. Mm Kādēļ tas ir iespējams? Tas ir iespējams tādēļ, ka mm, galvenais pētījuma mērķis bija izpētīt šo vērtību ķēdi. Mēs izējām no vajadzības, kas rodas, uz produktu. Tad, tad mums ir komanda ar vajadzīgajām zināšanām, kas ļauj mums izvērtēt katru no šīm fāzēm, kas ir izklāstītas arī šajā slaidā vai jūsu izdevums materiālos, ko varat redzēt. Šī nozara ir ļoti sarežģīta, tīpaši runājam par laiku, izmaksām un tehnoloģijām, kas jāizmanto. Ko mēs darījām? Mēs analizējām atsevišķus projektus Pieņemsim. Uh, Zirgu sēdlus vai uh, automobīļu sēdekļus, tad tā ir vieta, kur cilvēkam ir jāsēž. Un mēs skatāmies, kā eh, tās ražot rūpnīciski, izmantojam simulācijas, izmantojam prototipus, eh, un tad nonākam pie ražošanas, pie šīs rūpnieciskās ražošanas. Un tas ļauj mums pārnest šo tehnoloģiju no vienas nozeres uz citu. Un vēl viens tāds eh, svarīgs secinājums, un ar to es arī noslēgšu savu ievadu, ir tas, ka mums ir izdevies uh, ģenerēt uh, šos koncentriskos apļus, sākot no pamat izpētes līdz konkrētiem risinājumiem aeronautikā vai autobūvē. Un jūs to varat redzēt arī izdals materiālos. Ja runājam par uh, vieglu metālu sakausējumiem, kas tiek izmantoti uh, autombūvē, tad uh, šo procesu mēs izstrādājām integ integrēti, un šis process ir tātad pārnests arī uz citām nozarēm jau šogad. Un, un šīs pirmās detaļas jau ir tikušas uzstādīts. Um, aviācijas eh, nozars produktos. Un tad es varētu dot vārdu Annai Sofijai, lai tā viņa pastāstītu par pētījumu. Pēc, šo, pēc šī iesā, ievada es pastāstīšu par šo pētījumu. Galvenais mērķis bija identificēt uh, šos sinerģijas efektus. Un vispārējais mērķis bija atrast kaut ko tādu, kas varētu tikt izmantots abās nozarēs, piemēram. Mēs realizējām šādu pieeju. Mēs vispirms identificējām šo motīvu, šo eventuālo sinerģiju, un tad analizējām situāciju, izmantojot uh, konsultāciju procesus, lai identificētu šīs sinerģijas, un pēc tam noformulējām ieteikumus. Mēs uh, strādājām ļoti intensīvi, izpētījām ļoti daudzus uh, dokumentus, uh, dažādus plūsmas grafikus, gan arī politiskos uh, dokumentus, kas varētu atbalstīt mūsu rekomendācijas. Kā es teicu, galvenais mērķis konsultāciju procesā bija uzzināt, kāds ir uh, uzņēmēju viedoklis, ražotāju viedoklis, ko viņi paši domā, vai šāda sinerģis vispār pastāv, uh, un vai būtu iespējams Eiropas senības līmenī veikt kāds pasākums, lai to veicinātu. Mēs kontaktējāmies ar vairāk nekā 200 uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm. Tātad gan ražotāji, gan universitātes pētnieki. svarīgākie jautājumi šajā pētījumā? Tātad potenci, potenciālā sinerģija pirmkārt, un kurās tehnoloģijās, un otrkārt, uh, vai Eiropas Savienības līmenī varētu tikt veikti pasākumi šīs sinerģijas veicināšanai, un kā to varētu realizēt? Tātad, kā es teicu, mēs saņēmām atbildes no apmēram 60 dažādām iesaistītajām struktūrām un tika uh, arī veikts intervijas, aptaujas, zvanījām pa telefonu, kontaktējāmies ar dažādām Eiropas līmeņu struktūrām Apmēram 17 dalību valsts piedalījās eh, šajā pētījumā. Kādi bija galvenie rezultāti? Vairāk nekā 80% no respondentiem uzskatīja, ka eh, šāda sinerģija ir iespējama. Galvenās tehnoloģijas bija saistīts ar jaunu materiālu izstrādi un elektroniskajām sistēmām. Vairāk nekā 70 respondenti nu, atbalstīja Eiropas Savienības līmeņa pasākumu īstenošanu. Un uh, viņi uzskatīja, ka šos pasākums varētu teikt septītās ietver programmas ietveros. Uh, Tātad par šo, šīm, šo eventuālo sinerģiju vajadzētu paturēt prātā to, ka dažādās nozarēs tehnoloģijas ir attīstīts dažādos līmeņos. Dažreiz ir ļoti grūti identificēt šo sinerģiju, kā viena nozara varētu gūt labumu no pasākumiem, kas veikts citās nozarēs. lai to atrisinātu, mēs izvērtējām sinerģijas eventuālo nākotnes ietekmi. Galvenās eh, tehnoloģijas, kas varētu radīt eh, šo sinerģiju, ir piegādas ķēdes vadība, tālāk iegulto sistēmu piegādas ķēde un sinerģijas, ko varētu dot standartizācija. Mēs redzējām, ka, piemēram, ļoti daudzas kodu sistēmas, kas tiek izmantotas autobūvē, var tikt izmantotas arī aeronautikā. Un, ja runājam par šo standartizāciju, tad tā noteikti varētu veicināt sinerģiju starp šīm divām nozarēm. Ja runājam par konkrētām tehnoloģijām, kas varētu dot vislielāko sinerģijas efektu. Lielākā daļa respondentu norādīja, ka tie varētu būt jaunie materiāli, tālāk iegulto sistēmu tehnoloģiju, sensori, fotonika un tam līdzīgi. Kas attiecās uz eh, tām sistēmām, kurām varbūt ir ļoti liels potenciāls nākotnē dot sinerģisko efektu, bet kas patreiz vēl nav pietiekami labi attīstītas, ir biodagvielas, eh, ūdeņrades, degvielu uh, šūnas, elektromobīļi un trokšņu samazināšana. Vidēji augsts nākotnes potenciāls. Tās ir tehnoloģijas, kas ir potenciāli sinerģiskas, bet vēl nav skaidrs, kā tās varētu šo potenciālu dot. Piemēram, uh, atkārtot pārstrāde. Ir labi zināms, ka autobūvas sektorā ir ļoti striktas normas, kas jāievēro. Tālāk starpmodālais transports šādi risinājumi, un visbeidzot komunikācijas un satiksmes kontrole. Šīs ir jomas, kuras vēl nav pietiek, kurās, eh, teiksim, kuras vēl nav pietiekām attīstītas un kas patreiz dotajā brīdī šo sinerģisko efektu dot nevar. Tālāk runājam par tehnoloģijām, kam ir nākotnes potenciāls, bet to ietekmi patreiz nav pietiekam augsta. Ir, piemēram, dažādas testēšanas sistēmas, simulācijas un diagnostikas sistēmas. Uh, programmatūras arhitektūra un drošības sistēmas. Es domāju, ka e, š, visās no šīm jomām ir jau zināmas iniciatīvas uzsāktas, bet patreiz uh, vēl šis augstais potenciāls nav iezīmējies. Ar zemu sinerģisko potenciālu tika definēts tādas tehnoloģijas, kas attiecās uz dzinēju izstrādi, bremžu sistēmām, degvielas sadedzināšanu. Uh, Uh, strāvas uh, sadali, infrastruktūras uh, izbūvi, datu iegūšanu, um, laikjūtīgām sistēmām un redzamības sistēmas. Šeit ir dažas atsevišķas iniciatīvas, bet, kā es teicu, patreiz potenciāls vēl ir ļoti, ļoti zems. Tālāk īstermiņa pasākumi un pasākumi, kas būtu jāveic vidējā un ilgtermiņā. Tik identificēts iespējamie pasākumi, lai veicinātu identificēto sinerģiju, kas ir strukturēta pa šādām grupām - īstermiņa pasākumu, vidējā termiņa pasākumu un ilgtermiņa pasākumu. Pirmajā grupā tātad ir tie pasākumi, kur viennozīmīgi ir pārliecinoši un skaidri, un otrajā grupā ir tie pasākumi, kuri tiek identificēti, bet par kuriem vēl īsti skaidrības nav. Tālāk ierosinātie pasākumi. Galvenokārt jau tā ir ietvar, septītā ietvar programma, kas varētu veicināt sinerģiju jauno materiālu jomā, ieskaitot ražošanas tehnoloģijas, elektriskās un elektroniskās sistēmas, IT sistēmas, navigāciju un atkārtotā pārstrāde. Tālāk ierosinātās jaunās iniciatīvas, tīpaši attiecībā uz standartiem sadarbībā ar CEN un eh, zināšanu pārnese piegādes ķēdes ietvaros, izmantojot jauno instrumentu CIP struktūrā, vai arī izmantojot tā saucamo pētniecības klasteru sadarbību. Tālāk vidējā termiņa pasākumi, um, kas ļautu analizēt eventuālo sinerģiju tādās nozarēs vai tādās tehnoloģijās, kā um, degvielas baterija izmantošana, alternatīvo degvielu izmantošana, starpmodālais transports, trošņu samazināšana, komunikācijas un satiksmes kontroli. Tālāk ir tik ierosinātas arī pilnīgi jaunas iniciatīvas, lai veicinātu sadarbību starp JTI, HFP, eh, eh, biodegvielas platformu, Ertrak un Akāre. Šeit ir svarīgi atcerēties, ka uh, Eh, šī sadarbība starp platformām ir ļoti būtiska un svarīga, jo visām šīm platformām ir ļoti daudz dokumentu, eh, ko vajadzētu izmantot efektīvāk. Points that can, they can do it together. so it's, it, it is an opportunity. Tā tad tā ir uh, iespēja uh, kļu, uh, gūt lielāku labumu no pētniecības un no pētniecībai uh, paredzētiem resursiem, ja notiek kopīgs darbs pie zināmiem jautājumiem un tādā veidā uzlabot arī reālo ietekmi. E, astoņas rekomendācijas ir izstrādātas, un mēs noteikti izmantosim šīs sinerģijas, un uh, attiecīgi tas ietekmēs pētniecības izmaksas dažādos sektoros. It's... Tātad, ja mēs kaut sistēmu varēsim izmantot abos sektoros, tad šim darbam vajadzētu notikt kopā tā, lai nebūtu tā, ka darbojas tikai viena puse un otra puse atšķirīgi. Un tā tad rekomendācijas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu nodarbinātības aspekts ņemts vērā. Ir nepieciešama. To... Tad ir nepieciešami šie konkursi konkrētās jomās. Ne tikai auto būves uh, sektorā, bet arī attiecībā uz citiem materiāliem un sistēmām. Uh, e, also not only e, projects, but... Un tāpat ir vajadzētu ietvert ne tikai uh, pētniecības projekts, bet arī piegādes uh, tīklus. To the SIP programme. ir nepieciešams veicināt uh, sadarbību dažādu iniciatīvu jomā, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi dažādām platformām, kad tās izstrādā savu pētniecības darbu kārtību, atrast jautājumus, tēmas, eh, pie kuriem abi sektori var strādāt kopā, lai ierosinātu komisijai konkrētas tēmas, pie kurām kopīgi arī varētu strādāt pētniecības darbā. Tāpat arī jāveicinās sadarbības iniciatīvas starp klasteriem. Tas noteikti dos labumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat būs interesanti vērot, kā pēc dažiem gadiem šī sadarbība turpināsies un kāda būs šīs sadarbības reālā ietekme. Būs interesanti iz, iz, izveidot kaut kādu aģentūru izvērtēšanai par to, kā ir notikuši šī sinerģija starp šiem abiem sektoriem. Visos pētniecības projektos ir ārkārtīgi svarīgi, lai notiktu šī konkurence starp Eiropas un pētniecības, Eiropas un nacionālā līmeņa pētniecību un Vēl viena lieta, uz ko tik norādīts. Ja ir darbības, kas ir kopīgas abiem sektoriem, tad tās nevajadzētu, teiksim, ņemt no viena no sektoriem, bet vajadzētu šo darbību veikt uh, kopīgi. Uh, that... Un vēl dažas noslēguma piezīmes. Tā tad ir jau notikušas sākotnējas diskusijas starp uh, aeronautikas un autobūvas uh, nozari, un tas ir absolūts priekšnosacījums iniciatīvu tālākai veicināšanai. To ir iespējams darīt ar Eiropas tehnoloģijas platformu un klasteru sadarbības palīdzību. Un noslēgumā gribu teikt, ka uh, šis pētījums ir veikts uh, laika periodā no 2008. gada septembra līdz 2009. gada februārim, un zinām soļi jau tika spērt uz priekšu pagājušā gadā, tā tad ir pieejams vēl vairāk informācijas tagad par šo tēmu. Tātad es izteicos pēc iespējas īsāk. Paldies abām dāmām par pētījumu prezentāciju. Gribētu teikt paldies par to, ka jūs tik detalizēti un plaši to visu izklāstījāt. Pirms kādu laiku mēs esam pasūtījuši šo pētījumu, bet mēs līdz šim nebijām atraduši laiku to arī prezentēt. Pirmais runātājs kolēģis Odī. Paldies pavisam īsi. Jūsu organizācija ir nevalstiska organizācija Un es gribētu zināt, kas uh, ietekmē šo organizāciju, kāda ir ietekme. Un runājot par tās darba kārtību. Mēs uh, finansējam šo struktūru un uh, es nesaprotu, kādēļ daži jautājumi parādījušies darba kārtībā. Varbūt neesam tam visam kārtojis, kārtīgi sekojis. Bet jārunā šeit arī būtu par dzelzceļa transportu, ne tikai pie šiem diviem sektoriem. Eh, vai eh, būtu pareizi vērst pētījumu tikai uz divām minētajām eh, sfērām, vai arī dzelzceļš ir kā tēma būtu, mm, kā papildus tēma iekļaujama? Un es domāju, ka mums parlamentāriešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi un tāpat arī pilsoņiem. Vai nu tas būtu Eiropas Savienības līmenī vai nacionālā līmenī, es domāju, ka mēs nonākam pie tik ārkārtīgi sarežģītām uh, finansēšanas uh, struktūrām, kas nodarbojas ar visu šajos gaitiņos. Es domāju, ka mēs nonāksim pie tāda momenta, kad uh, tas vienkārši viss būs par daudz bieži vien mēs salīdzinām lauksaimniecību un pētniecību un uh, sakam, ka lauksaimniecībā mēs ielikām daudz naudas un tagad liksim to pētniecībā, bet es domāju, ka nepieciešams izvērtēt visus tos līdzekļus, ko mēs ieliekam pētniecībā un ekonomisko labumu un ieguvumu, ko mēs no tā saņemam. Vai uh, pilsoņi iedzīvotāji saņem kaut ko konkrētu no šis, šiem visiem pētniecības uh, fondiem un līdzekļiem. Varbūt, ka uh, šis mans komentārs ir nedaudz tā ārpus uh, tēmas, bet es katrā ziņā gribēju šo komentāru izteikt. Herzlichen Dank. Paldies. Vai jūs varat dot atbildi, lūdzu? E, eh, simt. E. Eh. Jā, un labi. Es. Uh, varbūt um, uz šo atbildi drīzāk varētu atbildēt priekšēdētājs, bet par pētījumu pašu es, protams, varu izteikties. Jūs jautājāt, kāds fonds mēs esam. Mēs esam fonds, kas eh, nodarbojas ar pētniecību. Mēs esam pilnīgi neatkarīgi. Mēs eh, neesam pakļauti kādam. Un eh, mūsu valdības institūcijas atbalsta, tāpat kā jebkuru fondu, un visi Pētījuma rezultāti ir pieejami visai sabiedrībai kopumā par otro jautājumu. Es pilnībā piekrītu, ka arī tas ir sektors, ir sektors, kurā varētu būt arī pārnesuma tehnoloģijas. Bet eh, šī pētījuma objekts ir jautājumus par automobīļu ražošanu un aviācijas ražošanu. Tā tas bija izsludināts konkursā. Bet pastāv arvien vairāk tehnoloģiju, kuras var pārnest arī uz citiem sektoriem. Pēdējais jautājums. Ir daudzas uh, pētniecības institūcijas, tas tagad tāds uh, džungļi, nemaz nevar saskatīt nekādu gālu, varbūt es arī nemācīšu tieši precīzi atbildēt šo jautājumu. Ar šo pētījumu mēs gribam spēt pirmo soli, lai izmantotu visus šos izdevumus un izmaksas. Dubos darbs nekādu lielu labumu nesniedz. Dažādās valstīs veikt līdzīgus pētījumus nav efektīvs ceļš. Un uh, nevajadzētu pētīt tikai pa sektoriem, bet uh, sinerģijas veidā un transversālā veidā, tad pāri dažādām jomām. Varbūt tieši to mēs varam mācīties. Tāda ir arī mūsu interese. un par dzelzceļu un automašīnu ražošanu un lidmašīnu ražošanu. Tieši to mēs esam paredzējuši Trautmars kundze. Merci beaucoup, monsieur le président. Je... Paldies priekšsēdētāji. Man jāatzīstās, ka es uh, ar lielu interesi uzklausīju uh, stāstījumu par šo pētījumu, jo es pati nāku no reģionu, Uh, kur tiek izstrādāt ļoti konkrēti spējīgi uh, transporta līdzekļi, un mums ir arī zinām darbība aeronautikas jomā notiek, mēs veicam zināmus uh, būvēšanas, konstruēšanas darbus, un šis reģions ir Francijas austrumu daļā, tātad mums ir augsta līmeņa, ļoti intensīva ražošana. Uh, Mēs uh, izgatavojam arī uh, eh, kodola elektrostaciju daļas. Un es domāju šai sakarībā, vai varētu kaut kādā veidā saistīt vai veikt šīs pārneses, uh, kas būtu ārkārtīgi svarīgas, ir tīpaši krīzes uh, periodā. Un uh, tas attiec ne tikai uz būvniecību, būvēšanu. Es domāju, ka, ka šajā pētniecībā, pē, šajā pētījumā jāiekļauj vairākas lietas. Pirmkārt, jāraugās plašāk, kādas ir iesaistītās nozares, vai tā ir uh, uh, būvēšana vai tā ir uh, apakšlīguma, tātad kas tajā visā tiek iekļauts. Otrām kārtām, runājot par kādu laika periodu, aeronautikas nozarē, tāpat arī autobūvas nozarē, tāpat arī energosektorā, pētniecībā par uh, degvielu, ir jādomā arī par darbu vietām, ir ārkārtīgi svarīgi steidzami rast atbildes. Uh, ir jautājumi, kas ir saistīti ar uh, menedžmentu, ar uh, tā sauktiem viediem, uh, energo uh, veidiem. Tā tad ir vesela sērija šādu dažādu elementu. Es uh, būtu gribējusi, lai tiek izstrādāta metodoloģija, pamatojoties uz šo pētījumu. Jūs tā kā trijās daļās visu sadalījāt to, ko varētu tīri politiskā ziņā ieteikt tātad uh, vidējā laika termiņā un tālākā nākotnē. Jūs runājāt par potenciāli svarīgām, būtiskākām lietām un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir nepieciešams spēt izvērtēt un saprast, kādā veidā, piemēram, septītā uh, ietvara programma varētu tikt mobilizēta tādā būtiskākā veidā. Bet jautājums ir, kādos virzienos, kādās tehnoloģijās, Es neesmu visā visumā aizlasījis šo pētījumu, bet es katrā ziņā vēlētos uh, zināt arī par standartiem, par uh, uh, patentiem, kā tiek uh, nodrošināts uh, atbalsts šajā jomā un kā notiek šīs tehnoloģija pārnes šajā kontekstā. Tātad par šīm pārnesēm, tātad vai šī pārnese ir iespējama vien vai pastāv kāds potenciāls? Kādā līmenī šobrīd ir šī koncepcija, vai tā ir tīri tādā koncepcijas līmenī vai, vai jau nozars līmenī, tātad. Jo tīri akadēmiskā ziņā mēs dod, uh, e, gūstam tādu skatījumu, bet mēs īsti neizprotam, kāda būs šī reālā sistēma, kas uh, reāli nodrošinās darbību sektoros, kuriem, protams, ir zināma nākotne, un kāda būs uh, e, rezultāta, ko mēs varam sagaidīt. Un pēdējais jautājums. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāda veida centieni nepieciešami. Jūs mums jau stāstījāt, kas ir jādara Eiropas, reģionālā un nacionālā līmenī, un paldies par to. Uh, Bet kas ir jādara Eiropas līmenī, lai tas realizētos, ir īpaši, ja mēs salīdzinām sevi ar ASV, ar Ķīnu? Volvo, piemēram, nesen uh, pārpirka Ķīnas uh, ražotājs uzņēmums, kas uh, pārdod uh, dažādas pannas un kastroļus, un es nezinu, vai viņi kaut ko domā par, eh, zina par mašīnām, bet viņi ir nonākuši pie šādām sinerģijām, kāpēc viņi var un kāpēc mēs nē, vai mēs, no, mēs tajā visā atpaliekam, un es uh, uh atvainojos, ka uzdevu tik daudz jautājumus. Paldies, vai es drīzāk dot vārdu kolēģiem, Eninam, kas varētu atbildēt. Paldies, uh, es runāšu pēc tam ātri, balstīšos kolēģi teikto. Uh, gribētu pateikt, ka šobrīd mēs esam tādā kā uh, ekonomijas perifērijā. Un uh, jautājums ir, vai mēs esam veikuši labu pētējumu, pētījumu, jo ja mēs nesaistam uh, dzelzceļu ar uh, autobūsu un aeronautikas nozaru, tad te ir būtiska problēma, fundamentāla problēma. Jo fundamentālā pētniecībā, piemēram, par uh, kompozītiem materiāliem, noteikti pētniecība, un es domāju, ka šajā ziņā šis pētījums nav bijis pareizi uh, formulēts. Jo mums ir nepieciešams uh, skaidrs ilgtermiņa skatījums. Tāpat laikā, kad es teicu, ka mēs esam ekonomiskā perifērē, mēs saskaramies ar milzīgām problēmām. Mēs varam veikt kādus vien pētījumus, mēs gribam, bet uh, kamēr vien uh, galvenais paliek darba spēka izmaksas, mēs nekur netiekam, jo lielās autobūvniecības grupas jau pārceļ savu ražošanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas, un Renault arī uh, investē simtiem uh, miljonu franku, uh, eiro milzīgā rūpniecā uh, Krievijā, Un tā tad notiek šī pārēja ārpus Eiropas Savienības. Mēs varam veikt pētniecību, mēs uh, tāpat laikā zaudējam arī darba vietas. Uh, aero nautikas sektorā ir vēl ļaunāk. Es te varētu dot pāris piemērus. Mēs varam, protams, iekonomēt uh, pētniecībā, bet uh, ko tas dod? Ja Lielbritānija, Itālija, Holanda finansē uh, F-35 programmu un amerikāņi to uzskata par neefektīvu. Ko tas nozīmē, ja mēs taupām pētniecībā, ja Ķīna tāpat laikā ir izstrādājusi konkurēt spējīgi konkurējuši lidmašīnu tai, kas tiek izstrādāta Eiropā. Tā tad nevar naudu uz šādu pētniecību taupīt. Es domāju, ka ietaupījumi ir jāveic tādā veidā, lai tas, kas tiek izstrādāts, kas tiek panākts, ir aizsargāts un uh, drošs. Domāju, ka reālā problēma ir fundamentāla rakstura. Aeronautikas sektorā strādā e, cilvēki, kas drīz aizies pensijā, bet e, kas viņus aizstās, kad viņi aizies pensijā un kas uzturēs šo aeronautikas industrijas spēku? Paldies, es būtu pateicīgs, ja jūs jautājumu sēdēm atbildētu, un otrkārt jau atbildot arī vēl īsi pie tavām. So, concerning the Tātad atbilde attiecībā uz nozarēm, kas šeit tika pieminētas. Tad eh, šajā pētījumā mēs iekļāvām ļoti dažādas nozars. Tie bija dažādi ražotāji, kas ražo dažādas detaļas, komponents, bet uh, mēs iesaistījām arī zinātnieku aprindas, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus, kas pauda savu viedokli. Bez tām mēs arī lūdzām uh, dažādu asociāciju vērtējumu, kā arī savu viedokli noformulēja dažādi zinātniskās pētniecības klasteri abās nozarēs. Kas attiecās uz pētījumā izmanto metodiku, vispirms mēs identificējām sinerģiju. Tātad, kā varētu realizēt šo pārnesi? Un jāteic, ka lielākā daļa respondentu teica, ka to vajadzētu realizēt septītās ietver programmas rezultā, eh, ietveros. Kā jau es teicu iepriekš, ir atsevišķas tehnoloģijas, kuras intensīvi izmanto abas nozars. Bet dažreiz ir ļoti grūti iedomāties, kā tehnoloģija varētu pārnest no vienas nozars uz otru. Te tiešām ir nepieciešama vairāk pētījumu un Tas tik ņemts vērā arī organizējot um, projektu konkursus pēdējo kārtu 7. ietvaru programmā. Tālāk kādu pasākumu būtu jāparedz pārneses nodrošināšanai? Tas vienmēr ir atkarīgs no attiecīgās nozars ieinteresētības iet tālāk. Kas attiecās uz Eiropas Savienības mēroga pasākumiem, tad eh, mēs uzskatām, izējot arī no respondentu atbildēm, ka eh, septītai ietvar programmai būtu vairāk jācenšas veicināt kopīgus projektus starp abām nozarēm. Šeit es domāju autobūvi un aeronautiku un varbūt izvirzīt par nosacījumu to, ka um, abu nozaru iesaistītajām pusēm ir jāstrādā kopā. Jā, varbūt es vēl papildināšu. Es gribētu varbūt noprecizēt dažas lietas, ko teica man kolēģi. Šis ir tikai sākotnējais pētījums, un mēs gribējām vispirms nokonstatēt, vai vispār ir jēga mēģināt un veicināt tehnoloģiju pārnesi starp dažādām nozarēm. Tas bija pirmais jautājums, ko mēs gribēja, uz ko mēs meklējām atbildi, kas attiecās uz atsevišķām detaļām, tādām lietām kā uh, materiāli, nanošķiedru izmantošanu šajos materiālos, kas padara šos materiālus plānākus, izturīgākus, vieglākus, eh, skaņu absorbējošākus un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka šo darbu varētu veikt vesošās organizācijas, tehnoloģiju centri, uh, vai arī jau esošas grupas, kas definē šīs tematiskās jomas. Kā es teicu, mēs strādājām vispārīgāk, vispārīgākos vilcienos un nerisinājām šos konkrētos tehniskos jautājumus. Eh, viena no tēmām, kas tika aplūkot arī rekomendācijās, bija saistīta ar septīto ietvaru programmu Uh, kur uh, neliek pietiekami lielu uzsvaru uz nepieciešamību veicināt šo tehnoloģiju pārnese. Katrā ziņā mūsu mērķis bija piesaistīt cilvēku uzmanību šim jautājumam. Un atbildot uz uh, Enankungu teikto. Jūs teicāt par ietaupījumiem pētniecībā un izstrādē. Nē, mēs neierosinam taupīt naudu uz pētniecības un izstrādes pasākumiem, kas ir nepieciešami. Gluži otrādi, te ir jāinvestē vairāk, bet mēs gribētu optimizēt to, kas mums jau ir. Tad optimizēt, tas nav tas pats, kas ietaupīt. Paldies! Gribētu sirsnīgi pateikties. Bija ļoti daudz jautājumi, daudzas atbildes. Sirsnīgi paldies abām dāmām, ka jūs šeit bijāt, prezentējāt. Paldies arī kolēģiem, dažiem, kas vēl palikuši šeit zālē. Jauku vakaru, un mēs tiekamies rīt no rīta, lai turpinātu šo sanāksmi. Uzredzēšanos! Un skaistu vakaru!